Godāmie uh, kolēģi, man ir ārkārtīgi liels prieks sveikt jūs mūsu šīs dienas uzklausīšanā par vīzu pakotni. Un pēc tam sekos mūsu Lībe komitejas regulārā sanāksme. Esmu ārkārtīgi pateicīga visiem ekspertiem, speciālistiem, kas ir ieradušies šodien, lai pastāstītu par savu darbu. Pirmajā daļā mēs runāsim par Eiropas Savienības vīzu kodeksu. Vispirms es vēlētos dot vārdu Fajonas kundzei, kura ir eh, referente, un pēc tam izteiksies mūsu runātāji. Katram būs atvēlētas apmēram desmit minūtes. Pēc tam ir paredzētas debates. Tā kā mums ir ļoti daudz runātāju, es gribētu jūs aicināt eh, ievērot uzstāšanās laiku. Mans pienākums ir jūs apstādināt, ja jūs būsiet to pārkāpuši. Vispirms Fajonas kundze, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji! Man ir ārkārtīgi liels prieks šodien ar jums apspriest ļoti būtisku failu, kuru mēs pašlaik skatām. Es vēlētos pašlaik izteikt savus ievadu vārdus, un noslēgumā es arī gribētu vēlreiz izteikties. Tātad komisijas priekšlikums par vīzu kodeksu pārskatīšanu uh, ir sagatavots ļoti īpašā laika periodā. Mēs saprotam, ka pašlaik ir jārisina ļoti dažādi izaicinājumi. No vienas puses, vīzu politikai vajadzētu veicināt mūsu ekonomiku, jo īpaši turismu, vajadzētu radīt jaunas darba vietas, kas Eiropā pēc krīzes ir jo īpaši nepieciešamas. Un otrkārt, mēs saskaramies arī ar palielinātu migrantu plūsmu, ar cilvēku traģēdijām vidusjūrā un jo īpaši ar drošības apdraudējumu, tāpēc, ka ir pieaudzis ekstrēmisms un uh, dažādas fobijas. Daži mēģina ietekmēt eh, Eiropiešu vērtības, proti pārvietošanās brīvību, tādā veidā apdraudot pašu Schengenes zonu. Šodien mēs apspriedīsim komisijas priekšlikumus kopā ar ekspertiem un dažādām iesaistītajām pusēm. Es vēlētos pateikties eh, visiem par ierašanos. Gribu visiem um, novēlēt veiksmīgu darbu. Mani nozīmēja par referenti pavisam nesen, tikai pirms dažām nedēļām, un tāpēc es gribētu pateikties eh, visiem referentiem par labo sadarbību. Es gribētu pateikties arī sekretariātam un um, gribētu īpaši pateikties par atbalstu, ko esmu saņēmusi šonedēļ laikā. Gribētu teikt, ka es apsvērtu komisijas priekšlikumu, jo tā mērķis ir attīstīt Eiropas dimensiju vīzu politikā, lai atvieglotu ceļošanu ceļotājiem, kuriem ceļot ir atļauts, vienlaicīgi saglabājot vīzu noteikumus. Tāpat arī ir jāatvieglo konsulātu darbs un ir jānodrošina Schengenes zonas darbība, kas ir ļoti noderīga mūsu pilsoņiem. Es ceru, ka mūsu mērķis visiem ir vienots, proti jaunajai vīzu politikai ir jābūt eiropeiskai, modernai un gudrai, ir jāizmanto jauni tehnoloģiski risinājumi, ir jānodrošina, lai vīzu procedūras būtu ātrākas, lētākas un vienkāršākas. Savā ziņojumā runāšu par šādiem jautājumiem. Vispirms attiecībā uz Eh, vīzu kandidātiem un procedūrām konsulātā. Ir jāpastiprina atvieglojuma procedūras, jo īpaši vissistēmā reģistrētajiem ceļotājiem, kuri bieži dodas uz Šeigenes zonu, lai nodrošinātu, ka vairāk cilvēku vai arī eh, ceļotāju kategoriju, piemēram, jūrnieki, varētu uh, izmantot uh, atvieglošanas procedūras. Es jo īpaši apsveicu komisijas priekšlikumu attiecībā uz pierādījumu dokumentiem, eh, un šim sarakstam ir jābūt izsmeļošam. Ir ieteikti arī nelieli grozījumi, lai tālāk uzlabotu mm, procedūru. Tā kā mēs dzīvojam globālā un digitalizētā pasaulē, pieteikuma aizpildīšanai tiešsaistē vajadzētu būt pieejamai, un to vajadzētu veicināt būtu arī jādod iespēja iesniegt pieteikumus deviņus mēnešus pirms paredzētā ceļojuma. Īpaši pamatotos apstākļos to vajadzētu darīt pat agrāk. Īpaši jauniem ceļotājiem vajadzētu nodrošināt uh, iespēju uh, sagatavot savu ceļojumu pēc iespējas ātrāk, jo lidojuma biļetes kļūst dārgas vēlāk. Tāpat arī ir jāatcerās, ka došanās uz konsulātu bieži vien nav vienkārša. Uh, un uh, tas ir nepiemērots sloks, tāpēc pieteicējiem vajadzētu būt iespējai iesniegt uh, pieteikumu konsulātā vai arī ārējā uh, dienas no, um, pakalpojumu nodrošinātājā, kas atrodas citā dalībvalstī, ja tā ir tuvāk pieteicējiem. Attiecībā uz pieteikumu izskatīšanu pieteicējiem ir jādod iespēja iesniegt apelāciju tiesiestādē. Dažās dalībvalstīs apelācijas procedūras ir tikai administratīvas procedūras. Mums vajadzētu vienmēr atcerēties par ceļotāju interesēm, it īpaši, ja ir runa par nepareizi izdotām vai atceltām vīzām, un šādos gadījumos ceļotāji var saskarties ar uh, lieliem ekonomiskiem zaudējumiem, jo viņiem ir jāatceļ viesnīcas un lidojuma biļetes. Tāpat arī mums ir jādomā par konsulātiem. Uh, nosacījumi attiecībā uz sadarbību starp dalību valstīm un uh, kopējiem pieteikumu centriem ir jāsaglabā, jo šādi risinājumi ir īpaši noderīgi pieteicējiem, un tas samazina arī administratīvo slogu dalību valstīm. Ir jānodrošina, lai šī paliktu pievilcīga iespēja dalību valstīm, Tāpat tie ir arī starposmi ilgtermiņa mērķa sasniegšanā, nodrošinot, lai vīza politika būtu patiesi eiropeiska. Komisija savā izvērtējumā atsaucas uz Schengenas vīzu centriem, tāpēc ideja par zināmu veidu Eiropas Savienības vīzu centriem nākotnē būtu jāsaglabā. Ir ļoti svarīgi nodrošināt eh, sabiedrībai visu vajadzīgo informāciju, tā skaitā par kopējo uzturēšanās laiku, kas ir nevairāk par 90 dienām 180 dienu periodā, jo daži ceļotāji nezina par šādu noteikumu. Attiecībā uz ārējiem dienas nod pakāpojumu nodrošinātājiem es gribētu teikt, ka to vajadzētu izmantot kā pēdējo glābiņu, un šo nosacījumu vajadzētu saglabāt regulā. Es saprotu, ka īpašos apstākļos šāds risinājums ir vajadzīgs, jo īpaši, ja runa par problemātiskām drošības situācijām trešajās valstīs. Bet jau tagad ir paustas bažas parlamentā, un mums vajadzētu tās ņemt vērā. Dalībvalstīm arī vajadzētu saglabāt iespēju eh, visiem vīzu kandidātiem iesniegt pieteikumus uh, diplomātiskajās misijās vai konsulātos. Taču uh, ārējo pakalpojumu sniedzēju uh, kontroli vajadzētu uzlabot. Dalību valstīm vajadzētu izmantot vietējo Schengenas sadarbības sistēmu un vajadzētu apmainīties ar informāciju ar ārējiem pakāpojumu sniedzējiem. Pēdējais gribēju runāt arī par humanitāro vīzu jautājumu. Neskatoties uz dažiem argumentiem par to, vai e, šis tiesība akts ir piemērots humanitārām vīzām, pašreizējā regulējumā jau pastāv šādi nosacījumi. Tāpat arī Schengenas robežu kodeks regulā. Un dalībvalstis var izsniegt vīzas balstoties uz humanitāru pamatu. Tāpēc mums vajadzētu paskatīties uz to, kas ir iekļauts Schengenas kodā, vajadzētu šeit paredzēt papildu tekstu un vajadzētu iekļaut arī jaunu apsvērumu, kas atbilstu uh, konkrētajiem iekļaujamajiem pantiem. Bet es patiešām ceru, ka mēs varētu rīkoties vēl ambiciozāk. Mēs eh, parlamenta rezolūcijās esam izteikuši aicinājumus dalību valstīm izmantot esošos nosacījumus Schengenas akī un uh, varētu izsniegt humanitārās vīzas, taču tikai dažas valstis seko šiem norādījumiem. Kā jau es teicu sākumā, labprāt arī uzklausīšu jūsu jautājumus un labprāt sadarbošos ar jums nākotnē. Es gribētu arī nodrošināt, lai mēs pēc iespējas labāk izpildītu mūsu komitejas darba plānu. Liels paldies par jūsu interesanto prezentāciju. Tagad uzklausīsim dažādus runātājus. Dežegera kungs. Viņš ir bijušais franču konsuls. Lūdzu, jums vārds. Paldies, eh, paldies, ka uzaicinājāt bijušo ģenerālu konsulu. Man ir liels prieks, ka mums ir dot iespēju paust mūsu viedokļus. Tātad es agrāk darbojos Tokio, uh, Tokijā, Vankuverā, Abidžanā un Alžīrā. Tagad esmu pensijā. Tas nozīmē, ka varu izteikties pilnīgi brīvi. Un es to arī darīšu. Vispirms, uh, vīzu dienas konsulātā ir pastāvīga saskaršanās ar uh, konkrētām realitātēm. Pirmā realitāte ir tāda, ka mums ir ļoti daudz vīzu kandidātu, un to kļūst arvien vairāk. Uh, katrs ārvalstnieks, kuram nav vīzas, ir potenciāls kandidāts. Tātad mūsu klienti ir daudzi miljoni cilvēku katrā konsulātā. Es nedomāju, ka ir daudz šādu administratīvu aktivitāšu, kur uh, potenciālā uh, publika ir tik plaša un kur būtu jāpieņem tik daudz lēmumu katru dienu. Alžīrā bija 1200 mm, kandidātu dienā tikai Franču konsulātā, un tas nozīmē, ka katru dienu ir jāpieņem 1200 lēmumu. Mūsu kapacitāte bija diezgan ievērojama, taču es domāju, ka mm, mums, mēs to iespējams varējām arī uzlabot. Situācijas, protams, ir ļoti atšķirīgas. Ir tādi vienkārši gadījumi, kad kandidāts dodas organizētā turismu braucienā vai arī dodas komandējumā, jo viņu ir nosūtījis darba devējs. Taču dažkārt ir sarežģītāki gadījumi, piemēram, atkārtoti ceļojumi, dažkārt ir neskaidrība par datumu, kad īsti notiks ceļojums, vai arī kur ceļotājs uzturēsies. Šie skaitļi uh, mums rada fiziskas grūtības, proti vajag pieņemt vīzu kandidātus, un tas ir jādara pieklājīgos apstākļos. Tātad mums rodas uh, problēmas ar kvalitāti. Mums ir jāizskata arī ļoti daudz dokumentu, un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk, jo dzīvojam laikmetā, kad ātrums ir kļuvis par īpašu prasību. Ir jāpiemēro ļoti sarežģīti noteikumi. Protams, nedrīkst pieļaut kļūdas. Tātad tās nedrīkst būt uh, būtiskas kļūdas, nedrīkst uh, tātad no vienas puses piešķirt vīzu cilvēkam, kas neatbilst vīzas nosacījumiem, un no otras puses nedrīkst arī atteikt vīzu cilvēkam, kas atbilst nosacījumiem un kas nerada nekādus riskus. Uh, arī tā būtu kļūda. Lēmumi, kas ir jāpieņem, nevienmēr ir vienkārši, jo dažkārt ļoti grūti ir atšķirt labticīgu pieteicēju no eh, ļaunticīgu pieteicēju. Tāpat arī ir grūti noteikt, vai turists patiešām ir turists, vai mākslinieks patiešām ir mākslinieks. Tātad katru reizi ir jāizvērtē risks. Un risks nekad nav noteikts. Izvērtējot risku, nekad eh, nekas nav balts vai melns, mēs vienmēr esam pelēkajā zonā. Mums ir jāizvēlas starp jā vai nē. Taču Problēma ir tāda, ka galīgais lēmums ir divpusējs, tātad vai nu es piešķiru vīzu, vai es eh, to atsaku. Tātad te ir runa par darbību, kur mums ir jānodrošina izvērtējums un kur mums ir eh, jāpakļaujas riskam. Tāpat arī pierādījuma dokumenti nevienmēr atbilst Eiropas eh, sabiedrības prasībām. Tātad mēs balstāmies uz rakstīto. Mums ir ticamas struktūras un tās mums ļauj uzticēties dokumentiem. Taču dažās valstīs konsulātiem ikdienā ir jāsaskarās ar nepareiziem darba certifikātiem, ar viltotiem banku izrakstiem, ar viltotiem civil dienas taktu izrakstiem, un ir arī dažkārt Eh, īsti dokumenti, kas ir nepienācīgi izdoti. Tad, tad eh, dažkārt eh, ir iespēja, ka jūs saskaraties ar īstu dokumentu, kas īsnībā nepienāks cilvēkam. Tas nozīmē, ka uh, mums ir jādomā arī par to, ka ne visi mūsu darbinieki ir tikai juristi. Dažkārt tie ir administratori, kas ļoti godīgi uh, pilda savu darbu, taču viņiem nav augsta līmeņa juridisko zināšanu atteikumus arī bieži vien uh, var apstrīdēt, un uh, apelācijas ir arvien vairāk, tās ir arī jāizskata, un uz tām ir jārēģē. Jūs noteikti arī zināsiet, ka valdības saskaras ar budžeta ierobežojumiem, un visbiežāk tas nozīmē to, ka līdzekļi vai nu paliek bijušajā līmenī, vai tiek samazināti. Darbinieki bieži vien pēc skaita tiek samazināti, un darbības izmaksas ir jāsamazina. Tātad konsola problēma ir tāda, kā pieņemt pieklājīgā veidā arvien lielāko kandidātu skaitu un kā ātri pieņemt pareizus lēmumus, balstoties uz pierādījumu dokumentiem, par kur autentiskumu nav īsti skaidrības, un nav arī īsti skaidrs, vai kandidāts ir patiesas vai nē. Mēs redzam, ka ir pastāv arī riski, un mūsu līdzekļi ir ierobežoti un tie kļūst arvien mazāki. Tātad mums ir vajadzīga likumdevēja palīdzība, lai mēs varētu atrisināt šo vienādojumu. Mēs eh, prasām, lai jūs ņemtu vērā ikdienas realitātes, lai jūs noteiktu savu lēmumu ietekmi uz konsulāro darbu. Es nevēlos tagad pārskatīt visus grozījumus, ko iesaka komisija. Tātad es runāšu tikai par dažiem punktiem. Un es, protams, eh, eh, būšu pieejams, lai runātu arī par citiem punktiem. Eksternalizācija. Tā ir realitāte. Tā ir ļausi konsulātiem pieņemt eh, pieklājīgos apstākļos ar vien lielāko kandidātu skaitu. Tāpat tā ir ļausi arī konsulātiem koncentrēties uz dokumentu izskatīšanu. Un eksternalizācija ir ļāvusi mums izskatīt arī vairāk dosie un pieņemt vairāk kandidātu. Es atzīšos, ka es pats neatbalstīju eksternalizāciju no sākuma, galvenokārt balstoties uz ideoloģiju, un es arī baidījos no nobīdēm. Bet eh, pašlaik ir jāatzīst, ka eksternalizācija ir pierādījusi savu efektivitāti. Tātad es pilnībā atbalstu komisijas eh, priekšlikumus, kas eh, īstenībā ir realitātes konstatācija. Eksternalizācija nav līdzeklis, ko mēs izvēlamies eh, kā vienīgo līdzekli. Bieži vien eh, tā ir vienīgā mūsu iespēja. Tāpat arī tieša piekļuve konsulātiem nav iespējama praksē. Tā ir iespējama tikai dažiem uh, cilvēkiem. Un uh, tas ir uh, tādā gadījumā, kad uh, vīza tiek pieprasīta konfidenciāli. Es arī piekrītu, ka uh, Eh, šie pakāpojums sniedzēji ir jākontrolē arvien vairāk un labāk, lai mēs izvairītos no kļūdām. Bez tam uh, vīzām uh, ir jānodrošina garāks darbības uh, termiņš. Franču konsulāti tās sauc par cirkulācijas vīzām, un to derīguma termiņš ir viens gads vai pat vēl vairāk šo uh, terminu uh, grūti um, pārtulkot angļu valodā. Un īstenībā tā ir tāda biežā ceļotāja vīza. Šī vīza ļauj ceļotājiem uh, pārvietoties uh, uh, īslaicīgi, un tās tiek izdotas cilvēkiem, kuru risks ir ļoti zems. Komisijas priekšlikumi tātad iet pareizajā virzienā, taču šīs auto, šis automātiskais raksturs eh, cirkulācijas vīzu piešķiršanai man šķiet bīstams. No vienas puses tiek eh, radīts automātisms, un tāpēc eh, mēs varam sevi pakļaut pārkāpumiem. Vajadzētu būt piesardzīgiem attiecībā uz automātisku vīzu piešķiršanu. Konsulam vajadzētu saglabāt pilnvaras ierobežot vīzas derīguma termiņu, vai arī paredzēt iespējas atteikt šādu vīzu. Ir jāatrod uh, vajadzīgie līdzekļi, lai, uh, da, lai konsulātus aicinātu piešķirt šādas vīzes. Es tātad ieteiktu uh, saukt šīs vīzas par biežo ceļotāju vīzām, frequent traveler vīza, tā lai tas labāk atbilstu konsulātu realitātei. Mums vajadzētu arī noteikt konkrētus nosacījumus attiecībā uz vīzu piešķiršanu vai to atjaunošanu. Realtāte ir tāda, un mēs lūdzam ņemt to vērā, proti, tad, kad es skatos uz steidzamiem gadījumiem, tad uh, ir jānosaka vizīte nekavējoties, un tas nevienmēr ir iespējams. Bieži vien jūsu kalendārs jau ir pilns, tas nozīmē, ka jums ir jāatsaka tikšanās kādam citam. Tāpēc ir grūti noteikt, eh, kas tad īsti ir steidzams gadījums. Katrs šo steidzamību uh, definē atšķirīgi. Tāpat, jā, nu tagad man ir jābeidz, tāpēc, ka man atvēlēja tikai desmit minūtes, bet es labprāt eh, atbildēšu arī vēlāk uz jautājumiem. Just in time. Thank you very much for, for your. Paldies. Paldies par jūsu uzrunu, par jūsu viedokli un arī par to, ka dalījāties savā pieredzē no prakses. Benišu kungs runās kā nākamais. Lūdzu. Paldies. Es vēlos pateikties Eiropas parlamentam par to, ka ielūdzāt VSS Global piedalīties šajā uzklausīšanā un runāt um, ārējo pakalpojumu sniedzēju um, balsī. Mūsu sabiedrība VSS Global tika izveidota 2001. gadā. Uh, valdības uh, to uh, pazīst un uh, arī piesaista bieži. Šī ir uh, Šveices grupas kolonija filiāle. Uh, mēs sadarbojamies ar 45 valdībām 121 valstī. Mums ir vairāk par 1600 filiāles un mēs jau 100 miljonus dosie esam izskatījuši, kas saistīts tieši ar vīzu pieteikumiem. Es nedaudz pastāstīšu par to, kā mēs skatām šos pieteikumus un piesaistot arī juridisko ietvaru. Uh, visu pirms uh, par ārējo pakalpojumu izmantošanu. Te uh, runa nav par to, ka ārējo pakalpojumu sniedzējs pieņem lēmumu vīzu lietās. Šādas pilnvaras tātad izsniegt vai atteikt vīzu ir tātad vai nu valdībām, vai nu delģētajām iestādēm, vai personām, konsulātiem un tā tālāk. Mēs te neko nevaram ietekmēt. Tātad ārējo pakalpojumu sniedzēju izmantošana mm, vienkārši palīdz uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti. Uh, un izaicinājumi te tiešām ir ļoti daudzi. Īpaši, piemēram, strādājot ar hm, attīstības valstīm, sliekšņu valstīm, no kurām ienāk ļoti daudz pieteikumu, kas ir jāapstrādā. Īpaši ņemot vērā pēdējos, hm, pēdējās prasības attiecībā uz biometriju. Te mums nepieciešams attiecīgs aprīkojums, tehniskais know-how materiāli, mums jāveic analīze, salīdzinājumi, un um, arī mēs ciešam, jo arī mūsu drošība uh, tiek apdraudēta. Uh, turklāt um, mēs piedzīvojam arī to, ka daudz, ļoti daudz vīzu pieteicēju ierodas uh, konsulārijos centros, kas eh, arī nevienmēr ir bez riska. Tas nozīmē papildu izmaksas. Un, eh, nu, lūk, eh, vajadzības ir pieaugušas, bet tik daudz resursu valdībām nav. Un šeit ārējo pakalpojumu sniedzēju izmantošana palīdz tomēr šīs izmaksas uh, racionalizēt, proti nedaudz samazināt. Tā tad mēs, tad, tas ir ārējo pakalpojumu sniedzēju piesaistīšana, palīdz atrisināt valdību problēmas, uzlabo pakalpojumu kvalitāti. Mēs tātad varam vai nu uzlabot mūsu kapacitāti apstrādāt šos pieteikumus, vai nu arī mums jāierobežo, būtu jāierobežo pieteikumu, iesniegto pieteikumu skaits, mēs nevēlamies ierobežot skaitu, līdz ar to mēs eh, cenšamies pielāgoties. Mēs eh, skatām mm, sezonālas svārstības, iegājušo pieteikumu skaitā mēs eh, pielāgojam mm, teritoriju, uh, proti ēkas, kur uzņemšus cilvēkus. Protams, um, konsulārijos centros pakalpojumi tiek sniegti par brīvu, proti um, iesniegt pieteikumu var par brīvu, bet, lai tiktu tik tālu, lai iesniegtu tātad savu pieteikumu. Dažreiz par to nu, nākas maksāt. Vienkārši pārāk liels šis eh, pieteicēju pieplūdums. Līdz ar to šeit ārējo pakalpojumu sniedzēju eh, izmantošana ļauj eh, novadīt daļai šīs pieteicēju plūsmas, sadalīt tos labāk pārvaldīt un līdz ar to mm, izskatīt vairāk pieteikumu. Ja um, vairākas Schengens valstis izvēlas vienu un to pašu ārējo pakalpojumu sniedzēju, eh, tad mēs varam pat uh, vienas telpas izmantot un uh, loģistikas uh, problēmas šīm Schengens valstīm līdz ar to tiek būtiski samazinātas. Vīzu kodekse tika pieņemta 2009. gadā. Toreiz ārējo pakalpojumu sniedzēju izmantošana nebija tik attīstīta. Kopš tā laika uh, mums ir daudz vairāk ārējo pakalpojumu sniedzēju. Un arī komisija, Eiropas komisija ir atzinusi, ka šī ir ļoti pozitīva tendence. Bet uh, šo to var vēl uzlabot. Var labāk piemērot, teiksim, 59 mēnešu noteikumu biometrijas kontekstā. Ja uh, vīzas pieteicies jau pieprasējis Schengens vīzu un ja eh, viņa vai viņas digitālajie pirkstu nospiedumi ir piereģistrēti viss sistēmā, eh, un tur glabājas šo pēdējo 59 mēnešu laikā, tad atkārtoti šie nospiedumi nav jāņem. Mēs vēlamies, lai um, likumdošanas priekšlikuma teksts uh, tiktu uh, pielāgots, lai ārējo pakalpojumu sniedzēji varētu labāk izmantot praksē. Uh, šo nosacījumu. Piemēram, vīzas uh, pieteikumā varētu mm, ielīmēt uh, tādā um, uzrakstu, ka, ka, ka, ka pirkstu nospiedumi glabājas visu sistēmā. Vai arī var izsniegt rēķinu, tad, kad tiek saņemti pirmo reizi pirkstu nospiedumi, un šo rēķinu pēc tam varētu uzrādīt, tas atvieglot mums darbu. Tad mēs varētu arī atvērt vairāk centru. Mēs saucam šos centrus par satelītcentriem pilsētās, kur konsulāti nepastāv. Tas, protams, atvieglo loģistiku. Uh, Un pēdējā rekomendācija uh, - samazināt uh, vīzu izmaksas, kas pašlaik ir 30 eiro. Mēs uh, vispirms nesaprotam, vai tas ir ar nodokļiem vai arī bez nodokļiem. Tātad vai mēs, vai tās ir visas izmaksas, vai tam nāk klāt papildu izmaksas. Mēs vēlamies, uh, lai tas tiktu precizēts. Turklāt e, šis e, e, nodoklis tika ieviests 2008. gadā. Kopš tā laika inflācija ir pieaugusi daudzās valstīs. Nekustamā īpašuma cenas lielpilsētās ir pieaugušas. Mūsu algu attīstība konjunktūra nav bijusi tik pozitīva. Un um, mums vajadzētu pārvērtēt šo jautājumu pielāgojot uh, vīzu izmaksas šī brīža situācijai. Arī tehnoloģiskās inovācijas, um, kas ļautu pātrināt kontrolas procedūras, būtu kaut kas uh, ļoti vēlams. Uh, tā tad um, šobrīd jākonstatē, ka nepieciešams, maks, būtu nepieciešams maksāt vairāk par 300, 30 eiro, cilvēkam, uh, lai veiksmīgi tiktu galā ar uh, visu, visiem kritērijiem un um, visām prasībām, kas mums tiek uzstādītas. Šis jautājums kaut kādā veidā ir jāatrisina. Mrazek, e, paldies, tagad uzstāsies Mrazeka kungs un pastāsties, pastāstīs par to, kā tiek iesniegti vīzu pieteikumi un kas pieprasa vīzas Paldies par iespēju uzstāties jūsu priekšā, piedalīties šajā uzklausīšanā un saistībā tieši ar vīzu kodeksa pārskatīšanu. Es esmu pats no Varšavas polijā. Runājot par pašlaik spēkā esošo likumdošana, jāsaka, ka soļi tiek spērti pareizā virzienā. Daļēji nepiekritīšu tam, ko teica iepriekšējā runātāja par ārpakalpojumu iepirkšanu. Mēs uzskatām, ka ārpakalpojumu iepirkšana ir tikai papildinošs elements, nevis centrāls vai galvenais elements vīzu izsniegšanā. Apmēram Četrus gadus mums ir tāds uh, informācijas uh, vākšanas projekts, kur mēs mēģinam noskaidrot, uh, kā cilvēki ir apmierināti ar vīzu procedūrām. Esam saņēmuši tūkstošiem sūdzību par procedūrām, un mans uh, uzdevums šodien ir parādīt, ka bez regulām aiz šīm regulām un normām ir reāli cilvēki un viņu dzīves. Un es gribētu jūs iepazīstināt ar trim galvenajām problēmām, kas pastāv pašlaik likumdošanā un e, komentēt tā saistībā ar jauninājumiem. Pirmais e, uzdevums, pirmais izaicinājums ir tas, ka uh, daudz ka daudzkrātējās iebraukšanas vīza ir uz īsu laiku. Tā tiek izdota uz ļoti īsu laiku, kaut gan būtībā uh, to var izmantot tikai vienam, vienai iebraukšanas reizei. Vēl cits stāsts ir par Ukrainas aktīvistiem, kas, kas pieprasīja ilgtermiņa daudzkārtējas iebraukšanas vīzu, bet viņai piešķīra uh, kā, kārtējo vīzu uz vienu gadu, un mūsu ieteikums būtu izveidot tādu VIS sistēmā reģistrētu ceļotāju kategoriju vai datu bāzi un pārdomāt arī, ka liederīgi būtu izdot arī desmit gadu vīzas, kas ir derīgas desmit gadu. Šādu iespēju izmanto ASV. Un vīzu derīguma termiņu varētu ierobežot līdz pieciem gadiem, un arī konsulātu darbinieki tiktu atslogoti. Otrais smagais uzdevums, ko mēs esam identificējuši, vīzu iesniegšanas procedūra ir ļoti smagnēja un sarežģīta. Problēma nav intervēšana, bet gan dokumentu iesniegšanas procedūra, tas cik daudz dokumentu ir jāiesniedz, ka sarunāt tikšanās konsulātā ir iespējams pēc diviem vai trim mēnešiem. Un ir atzīts arī, mēs saņemam arī informāciju, ka ir jāmaksā uh, papildus nodevas, ka konsulātā katru reizi tiek sniegti atšķirīgi paskaidrojumi. Um, tiek izmantot arī ārpakalpojumi. Saskaņā ar komisijas priekšlikumu ir paredzēts vienkāršot pieteikšanās procedūru un arī pieteikšanās veidlapu, tāpat ieviest arī tiešsaistes veidlapu. Mēs to atbalstām, bet gribam, lai tiesiskie instrumenti varētu nodrošināt iespēju pieteikties uz vīzu tiešā veidā konsulātā, tā kā tas ir pateikts vīzu kodeksā. Šobrīd Ukrainā tā ir tikai teorētiska iespēja, un uh, cilvēkiem ir jāizmanto šie pieteikšanās centri, to pakalpojumi, un viņiem līdz ar to rodas vēl papildus izmaksas papildus nodevai, kas jāmaksā par vīzu. Un trešā smagā problēma, ko es gribu, par ko gribu pastāstīt, tie ir mm, dokumenti, kas ir jāiesniedz, to ir pārāk daudz, tie ir atšķirīgi, tie konsulātiem ir dažādas prasības attiecībā uz pret cilvēkiem, uh, Viņi eh, vēlas gūt dažādu informāciju, piemēram, armēnis, kas vēlējās strādāt brīvprātīgajā darbā Vācijā, no viņa tika pieprasīta papildus motivācijas vēstuli vācu valodā, kaut gan viņš vāciski nerunāja un grasījās pieteikties darbā, kur bija vajadzīga tikai angļu valoda. Komisijas priekšlikums paredz sagatavot izsmeļošu dokumentu sarakstu, kādus var pies, pieprasīt, un tas ir labi, bet jānodrošina tas, lai šajā sarakstā tiešām būtu visi dokumenti, ko vispār drīkst pieprasīt saistībā ar Ukrainu. Uh, mēs, mēs saņēmām sūdzības par to, ka poļu konsulātos agrāk bija jāiesniedz mazāk dokumentu, Bet tagad, kad ir, var strādāt ar jauno sarakstu, prasības ir kļuvušas augstākas, vajag vairāk pavadošo dokumentu. Un tagad es neizdarīšu nekādu klipsa vilkumu, bet gribu citēt atkal atsauksmi. Tas bija ļoti dramatisks gadījums, par ko mums pastāstīja cilvēks. Un te ir rakstīts, kāpēc pret mums Ukraiņiem ir tik negatīva attieksme un no mums baidās, vai mēs tiekam uzskatīti par nelegāliem e, imigrantiem. Rodas iespējas, ka tiek piemērot tāda, mēs izjūtam tādu attieksmi kā no nacistu puses varbūt pasauli ir iespējams mainīt un cilvēki varētu viens pret otru izturēties laipnāk un draudzīgāk. Es šaubījos, vai šo nacisma atsauci man vajadzētu izmantot šajā uzrunā, bet tā tiešām parāda, ka cilvēki tiešām tiek novest līdz robežai un Eiropas Savienības uh, tēls viņu acīs ļoti cieš no visādām aplamībām vīzu uh, konsulātos. Paldies par jūsu uzmanību un pieņemot jauno likumdošanu, paturiet prātā, ka jūs regulēsiet reāli cilvēku dzīves. Paldies! Paldies! Gorgalisas kundze no Eiropas jup fóruma jūs iepazīstināsiet mūs ar JOT organizāciju. Paldies! Paldies par, uzaicinā, par uzaicinājumu šeit šodien uzstāties. Mans kolēģis pastāstīja par situāciju no vīzu iesniedzēju viedokļa, bet es runāšu par jaunajiem, jauniem cilvēkiem, kas vēlas vīzas Mēs pārstāvam jaunatnes organizācijas Eiropā, mums ir vairāk nekā simts dalību organizāciju, un mēs organizējam apmaiņas, studentu apmaiņas jauniešu darbu, veicinām jauniešu mobilitāti Eiropas Savienībā un ārpus tās, arī visā pasaulē. Protams, ka vīzu jautājums ietekmē mūsu darbu un gribu mazliet iezīmēt uh, apveidus savai uzrunai. Es pastāstīšu par vīzu liberalizācijas efektu. Mēs esam iepazinušies ar vairākiem pētījumiem par šo jautājumu, un ilgtermiņā efekts arī ir un būs vērojams. Jauniešu apmaiņas braucieni, jauniešu ceļošana, uh, Uh, iepazīšanās ar citām kultūrām jauniešu vidū, kas pārstāv dažādas kultūras. Tas, protams, veicina kultūru apmaiņu, jaunieši dibina kontaktus, un uh, tas uh, ir arī līdzeklis, kā novērst jauniešu radikalizēšanos un kļūšanu par ekstrēmistiem. Tas ir Eiropai ļoti būtisks jautājums. Un vēl skatot šo jautājumu mūsdienu kontekstā, mēs daudz un bieži dzirdam, ka jauniešu darba situācija ir bēdīga Eiropā, tā ir ilgtermiņa problēma, te ir vajadzīgi ilgtspējīgi risinājumi. Un dodot jauniem cilvēkiem iespējas uh, bez problēmām ceļot pa Eiropu, uh, Arī šādi var veicināt jauniešu nodarbinātību. Par to liecina arī pētījumi. Jaunie cilvēki, piedaloties jaunatnes, jauniešu darbā, piedaloties mobilitātes schēmās, uh, viņi apgūst prasmes, par kuriem darba devēja tikai priecāsies. Un gribu mazliet paplašināt šīs dienas diskusijas kontekstu pirms ja komentēšu vīzu kodeksu un komisijas priekšlikumu un arī um, priekšlikumus par grozījumiem, kas jau tika prezentēti. Mēs priecājamies par jauno priekšlikumu. Tas ir liels, nozīmīgs solis jauniešu mobilitātes uzlabošanā Eiropā, bet mēs gribam vēl vairāk. Es um, komentēšu arī vairākus jautājumus, kas jau parādījās diskusijā no mūsu, no jaunatnes redzes viedokļa. Tātad mobilitātes ieguvumi. Pirmais, ko es uh, gribu komentēt, tās ir nodevas par vīzām un to izsniegšanas pakalpojumiem. Uh, Mūs, mēs vēlamies, lai no vīzu pienākuma ir atbrīvotas noteiktas personu grupas, vadīt, kas ir vadības līmenī. Un, ja mēs skatāmies uz situāciju Eiropā pašlaik, Mhm. Tagad par jauniešiem var uzskatīt cilvēkus līdz 35 gadu vecumam, un uh, tas arī ir jāatspoguļo jaunajā priekšlikumā. Mēs esam saņēmuši arī atsauksmes no mūsu organizācijām, kas veids, organizē apmaiņas darbu, un pašreizējie vīzu atvieglojumi lielā mērā netiek īstenot, netiek ņemti vērā praksē īstenošanu nepieciešams labāk uzraudzīt pēc mūsu domām. Vēl cits jautājums. Tie ir dokumenti, kas ir jāiesniedz par to runājot. Citi runātāji šis saraksts ir izsmeļošs un labi, ka tas ir uzlikts uh, uz papīra. Mēs esam sastapušies ar daudzām situācijām, kurās vīza tiek atteikta tāpēc, ka uh, nav kāds dokuments no šī garā saraksta un vīzu pieteicēji no Āfrikas, kas vēlas ierasties Eiropā, viņiem ir jāpierāda vai jāplicina, ka viņi ir precējušies, tā ir diskriminācija pēc vecuma pazīmes jo jauni cilvēki, kas piedalās apmaiņas darbā, viņiem nav obligāti vienmēr jābūt precētiem. Tas vienmēr tā arī ir, un citreiz tas ir iemesls, lai vīzu atteiktu. Tāpēc nu, šī situācija ir jārisina tādā visiem pieņemamā veidā. Un Var pāriet pie nākamā problemātiskā jautājuma, tā ir diskriminācija pēc vecuma pazīmes. Vīzas tiek atteiktas vienkārši tikai cilvēka vecuma dēļ vai ar pamatojumu, kas, kas nav īsti saprotams, jo jauniešiem ir vienkārši nu, raksturīgs 21. pants pamatiesību hartā ir tas, uz ko es vēlos atsaukties, un šeit pastāv tāda nesaderība ar pašreizējo vīzu likumdošanu. Runājot par vīzu pieprasījumu iesniegšanas centriem, tādiem centrāliem vai vienotiem, tad šeit mums jaunieši stāst, ka viņiem ir bijis jābrauc simtiem kilometru un trīs vai četras naktis jānakšņo viesnīcā un par to visu jāmaksā tikai lai saņemtu vīzu, un tas bieži vien vienkārši jauniešiem nav iespējams, jo viņi nāk no nabadzīgākām valstīm. Viņi nevar līdz ar to piedalīties, eh, izmantot ļoti labas jauniešu mobilitātes iespējas. Arī šī situācija ir pelnījusi risinājumu. Un noslēgumā mums ir daudz priekšlikumu uzlabojumiem, bet par tiem varbūt vēlāk. Bet uh, tagad noslēgumā gribētu eh, pateikt, ka mūsu, mums ir ļoti būtiski, lai procedūra būtu raita un ātra, lai nevalstisko bezpēļņas organizāciju pārstāvi netiktu kavēti vīzu procedūru dēļ, lai viņi var piedalīties savās konferencēs. Un uh, mēs īstenojam, mūsu organizācijas īsteno būtiskus pasākumus, izglītojošus pasākumus, un mēs piedāvājam lieliskas iespējas jauniešu darbam, jauniešu izglītībai un nevajadzētu to visu tā apdraudēt uh, ar uh, ilgām sarežģītām vīzu procedūrām. Uh, mans kolēģis no Polijas jau runāja par šo jautājumu no uh, vīzu iesniedzēju puses, vīzu pieteikumu iesniedzēju puses, un jauniem cilvēkiem ir jādod iespēja apceļot Eiropu, ceļot pa Eiropu, ieceļot tajā un no tā iegūs arī Eiropas projekts. Paldies! Paldies! Un tagad Mišels de Blusts, kas pastāstīs par turisma nozares viedokli par uh, šo priekšlikumu. Lūdzu, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, godātie deputāti, jauku pēcpusdienu visiem un liels paldies, kā jau uzaicinājāt mani piedalīties šajā uzklausīšanā. Mēs um, galu galā uh, esam trešais pēc svarīguma uh, IKP veidotājs kā turisma sektors kopumā. Droši vien mēs te nerunāsim tik un vienīgi par vīzām, mēs te runājam arī par turisma nozares nākotne, kas mums visiem ir ārkārtīgi svarīga. Pirms eh, pāriet pie manas prezentācijas vēlos eh, iepazīstināt eh, ar organizāciju, kuras vārdā es izsakos. Šī ir NET organizācija, Eiropas privātā sektora uzņēmumu tīkls, turisma nozare. Um, mēs uh, apvienojam uh, dažādas turisma kompānijas, uh, turi, ceļojumu birojus, atrakciju parku pārvaldītājus, arī viesnīcas, eh, ēdināšanas uzņēmumi, eh, kruīzu organizētāji, hm, ceļojumu tūru piedāvātāji, viņi visi ir mūsu net organizācijas locekļi. Tā kā mm, mēs esam liela organizācija, Mm, ar turisma palīdzību. Uh, katru gadu tiek veidots vairāk par 10% no IKP, kā jau izskanēja. Mūsu nozare veido vairāk par 10 miljoniem darba vietu MVU sektorā, un uh, vīzu kodeksa pārskatīšana turisma nozarei ir ārkārtīgi svarīga. Pēdējo gadu laikā mēs tikām konfrontēti ar bezprecedenta ekonomisko finanšu krīzi, un turisms bija viena no nedaudzām nozarēm, kas uh, varēja veiksmīgi pretoties šai krīzi un veiksmīgi darboties, neskatoties uz to. Un tas bija ļoti svarīgi dalībvalstīm, kuras visvairāk skāra šī ekonomiskā un finanšu krīze. Mēs um, tagad aplūkojot um, šī brīža situāciju, varam konstatēt, ka uh, uz Eiropu dodas visvairāk turistu pasaulē, bet mēs zaudējam tirgu, īpatsvaru tirgu. Ja aplūkosiet šo grafiku, man aiz muguras uh, redzēsiet, ka Eiropa joprojām ir numur viens apmeklējuma mērķis, bet uh, citas valstis mūs panāk tā pamazām. Tāpēc vajadzētu pārliecināties, ka mēs um, ne aizcert atvērtīsim durvis uh, uh, citām, cit, citām tirgus ekonomikām, Ķīna ekonomika, mm, Dienvidu Austrumāziju valstis, um, Krievija, uh, kas uh, ir konkurenti, bet varbūt arī partneri. Varbūt jūs uh, tas nemaz nepārsteigs Mm, bet um, situācija tiešām ir tāda, ka jā, vīzu noteikumi būs pārāk sarežģīti. Uh, turisma kompānijas vienkārši dosies citur, kur šie noteikumi ir vieglāki, un mēs, uh, mums, mums nepaliks nekā. Mēs zinām, ka vīzu procedūras jāatvieglo. Ja tas notiks, tas varētu katru gadu uh, Uh, saražot uh, papildu 25 miljārdus uh, eiro Eiropā. Un Eiropu katru gadu varētu mm, apmeklēt 13 līdz 14 miljoniem ceļotāju. Skaidrs, ka ņemot to vērā, vīzu pakotne, ko ierosina komisija, tiek ļoti labi aicināta Protams, ne tikai uh, turisma nozare ļoti pozitīvi noskaņota, bet uh, arī uh, tirzniecības uh, nozare, jo tirzniecības uzņēmumi saprot, ka arī tie būs ieguvēji no vīzu režīmu atvieglotāja, atvieglošanas. Un uh, valdības, protams, arī vēlas uh, lai eh, viņu valstis apmeklētu pēc iespējas vairāk eh, ceļotāju. Ko mēs sagaidām no šīs pakotnes? Mēs eh, sagaidām skaidrākus, vienkāršākus, pieejamākus un efektīvākus noteikumus. Arī vēlamies tādus noteikumus, kas būs dzīvot spējīgi, īpaši runājot par jūrnieku situāciju. Mēs uh, vēlamies uh, vairāk uh, konsulāro dienestu, atvieglojumus regulāriem ceļotājiem, izskatīšanas laiku saīsināšanu, nodevu. Um, atvieglojumu, paplašināšanu, medicīnisko apdrošināšanu, prasību svītrošanu, vīzu izsniegšanu pie ārējām robežām un arī tādas īstermiņa turisma vīzas izveidošanu. Un paldies priekšsēdētājai vēlreiz par šīs uzklausīšanas organizēšanu, kur mēs varam izskatīt visus šos punktus. Mums ļoti interesē regulārā ceļotāja definīcija. Mēs vēlētos tajā iekļaut uh, atsevišķus kritērijus. Proti, ja viss uh, tiek uh, reģistrēti ceļotāji, kas ir pieprasījuši un saņēmuši daudzkārtējas iebraukšanas vīzu, Uh, viņam jāparedz um, atvieglojumi. Vai arī, ja ceļotājiem tika izsniegtas ilgtermiņa vīzas, uh, vai ilgāk laiku šie cilvēki uzturējušies Schengen zonā, tas arī jāņem vērā kritērijos. Uh, runājot par konsulāriem dienestiem, mūs interesē šī obligātā pārstāvība. Šī koncepcija jāpaplašina tādā ziņā, ka, ja, teiksim, pieteicē valstī konsulāras dienests uh, nav atrodams, vai viņam jābrauc uh, vairāk par 500 kilometriem savas valsts uh, robežās, lai to sasniegtu, tad jābūt elastīgumam, jāvar izmantot citas valsts konsulāris dienests, lai iesniegtu pieteikumu teikumu. Nu, nu, tagad jūrnieku aspekts, to uzskata bieži par nišu, bet īstenībā šis, šī jautājuma svarīgums pieaug. Kruīzu kūģi, piemēram, tur ir jūrnieku apka, jūrnieki uz šiem kuģiem, kas veido apkalpes, un viņiem jāstrādā. Sezonālie darbi um, Schengen zonā, tāpēc viņam jāparedz attiecīgi atvieglojumi. Teiksim, vajadzētu, lai viņi varētu iesniegt pieteikumu 12 mēnešus pirms uh, paredzētā, paredzētās ieceļošanas, un uh, viņi jāapzīmē par regulārajiem ceļotājiem pat ja viņiem ir tikai viena vīza bijusi 12 mēnešu laikā, jo viņu darbs ir sezonāls. Es te iedziļinos tehniskajās lietās, bet atgādināšu, ka jūrniekiem piemēro skrīninga procedūru, pieņemot darbā, veic ļoti nozīmīgas pārbaudes, uh, viņiem uh, uh, sākot darbu uz kuģa un uh, arī beidzot darbu un dodoties prom, tā kā priekšsēdētājs kundze būtu labi, ja jūs uh, uh te atbalstītu mūsu ierosinājumus arī attiecībā, attiecībā uz attiecīgo dokumentu iesniegšanu, kas skar, teiksim, uh, pietiekams resursus, lai atrastu naktsmājas. Tad um, Schengens tīmekļa vietnē vajadzētu padomāt par tulkojumiem visās valodās, jo ne visi runā angliski. Un vajadzētu kontaktdetaļas uh, nedaudz niansēt, jo tur ne visi dalībvalstu konsulāti ir pieminēti. Paldies vēlreiz priekšsēdētājs kundzes atkārtošu, mēs runājam arī par ekonomiku ne tikai par administratīvo regulējumu. Lielas paldies! E, paldies! Mums ir paredzēta vēl trīs runātāji. Garkava kungs, Gordebekis kungs. Varbūt jūs paliktu, paliktu jūs vietās, te bērkungs no Eiropas uh, cilvēktiesību uh, asociācijas. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Tātad es esmu uh, Eiropas cilvēktiesību aizsardzības asociācijas priekšādātājs. 20 gadu laikā vairāk nekā 29 tūkstoši cilvēku gāja bojā pie Eiropas robežām, no kuriem uh, 2 tūkstoši cilvēku gāja bojā vidusjūrā kopš 2015. gada sākuma. Uh, Tas eh, norāda, ka uh, šīs drāmas būs jāskata 25. un 26. jūnijā Eiropadomē. Te ir runa par 105 tūkstošiem cilvēku saskaņā ar eh, ANO bēgļu komisariāta datiem, un mēs redzam arī, ka mēs saskaramies ar tādiem kā invāzijas draudiem, daži pat runā par milzīgu pieaugumu. Uh, un visi var iedomāties, ka šo cilvēku ir daudz vairāk nekā mēs varam iedomāties. E, šīs metaforas īstenībā tiek izmantotas, lai mēs izvairītos no konkrētu terminu lietošanas attiecībā uz to, kas notiek vidusjūrā un pie Eiropas Savienības valstu robežām. Taču te ir jautājums par dzīvību vai nāvi. Šķiet, ka Eiropas e, Savienības institūcijas nevēlas e, piešķirt prioritāti eh, dzīvības glābšanai. Gluži pretēji, Eiropas Savienība un dalība valstis bez jebkādām grūtībām palielina drošības arsenālu, kas īstenībā varbūt pat izrāza šīs drāmas. Un eh, pašlaik Frontex aģentūrai tiek izskatīta iespēja nodrošināt eh, bruņotu iejaukšanos. Šo projektu kritizē gan ANO, gan arī uh, Uh, dažas vidusjūras dienvidu valstis, tā skaitā Lībija. Ir jāatcerās, ka um, komisijas priekšlikumu par vīdu, ko, vīzu kodeksu galvenokārt attiecas uz tehniskiem jautājumiem. Un te ir runa tātad par um, vīzu nodrošināšanu, to kontroli attiecībā uz uh, trešo valstu pilsoņiem, kas ierodas Eiropas Savienībā. Mēs zinām, ka tas ir ļoti liels izaicinājums uh, komisijai, tātad te ir runa par viedajām robežām. Uh, taču par to es nevēlējos runāt eh, savas uzstāšanās laikā. Mums ir jāatcerās par šiem tūkstošiem cilvēku, kas vēlas nokļūt Eiropā, un, lai to izdarītu, viņi izvēlas pavisam bīstamus ceļus, tāpēc, ka viņiem nav vīzes. Pēc drāmas Sīrijā 31. Um, martā Kuveitā Eiropas Savienība un tās dalība valstis apsolīja 1,1 miljārdu eiro Sīrijai. Tas ir viens no lielākajiem solījumiem, kas jebkad ir apsolīts, un tas ir trīsreiz vairāk nekā iepriekšējo gadu solījumi. Tas ir ļoti labi, bet eh, tas, ne jau tas nozīmē, ka mēs visus sīriešu bēgļus tagad varēsim no, mm, nogādāt drošībā. Mums ir jādomā par to, kā radīt viņiem normālu dzīvi. Te ir runa par humanitāro vīzu. Uh, to varētu saņemt vēstniecībā vai konsulātā un būtu jāpiemēro vajadzīgie kritēriji. Būtu jānodrošina arī šiem cilvēkiem iespēja ierasties Eiropā. Taču šis vienkāršais risinājums netiek izmantots dalībvalstīs. Mm, komisāra Malmstrēma 2013, um, 2013. gada decembrī runāja uh, par šiem jautājumiem, proti par vidusjūras darba grupu, un, diemžēl, šie uh, komentāri netika atbalstīti. Mēs redzam, ka vakar tika runāts par bēgļu sadalīšanu starp valstīm. Renzī kungs ir paziņojis par B plānu, un viņš norāda uz Eiropas politikas pretrunām. Mēs e, redzam, ka pašreiz Eiropa nedarbojas. Solidaritātes un konverģences vietā uh, mēs varam novērot konkurenci starp dalībvalstīm, lai uh, tām būtu jāuzņem pēc iespējas vairāk cilvēku. Mēs redzam, ka represijas tikai pieaug. Mēs eh, vakar dzirdējām, kas tika uh, teikts um, arī jaunajā parlamentāriešu grupā zem lozunga Nebrauciet pie mums. 2014. gada septembrī um, parlaments prezentēja pētījumu, kur ir apkopoti Eiropas migrācijas tīkla dati, un diemžēl šis pētījums netiek pietiekami izmantots. Mēs redzam, ka humanitārās nacionālās vīzas pašlaik pastāv Vācijā, Bēļģijā, Francijā, Ungārijā, Itālijā, Latvijā, Luksemburgā, Polijā, un apvienotajā karalistē. Nevienmēr kritēriji ir identiski. Šīs vīzas var būt ierobežotas uz konkrētu periodu, vai arī tās attiecas uz konkrētu situāciju, piemēram, Irākas kristieši Francijā 2010. gadā. Un tāpat arī dažās valstīs šādu vīzu var iegūt slimības gadījumā. Uh, Uh, humanitārās vīzas uh, ir arī īstermiņa vīza Schengenas zonā, piemēram, Somijā, Itālijā, Maltā un Portikolē. Un ir arī divu formālu formāl apvienojums, piemēram, Austrijā, Dānijā, Spānijā, Francijā, Polijā un Nīderlandē. Dažādu iemeslu dēļ, kas nepavisam nav harmonizēti un arī dažādu motīvu dēļ, 16 uh, valstis pašlaik var izmantot šādas pilnvaras. Tas nav daudz. Ir jānodrošina, lai šie uh, Uh, cilvēki varētu izmantot Schengenas zonas priekšrocības. Tāpat arī vajadzētu nodrošināt, lai varētu uh, ierasties konsulātos, lai iegūtu šīs vīzas. Ir jāparedz arī kritēriji, tiem ir jābūt specifiskiem. Nacionālās uh, humanitārās vīzas nenodrošina šiem pieteicējiem iespēju uzturēties Schengenas zonā. Un līdz ar to var gadīties tā, ka, tā ģim, ka pieteicē ģimene atradīsies citā valstī, un tas ir liels ierobežojums eh, pieprasīta patvērumu. Ir jānodrošina savstarpējas atzīšanas sistēma. Ir iespējams, ka eh, šī programma varētu darboties, un uh, vajadzētu arī paredzēt kritērijas uzņemšanas valstīs. Iespējams, vajadzētu pārskatīt izmantoto kodeksu. Uh, Varbūt Eiropas Savienība šeit varētu spēlēt eh, lomu, pieprasot konkrētus normatīvus. Vajadzētu arī paredzēt eh, šādu vīzu piešķiršanas motīvus, un vajadzētu arī paredzēt procedūru, eh, kādā veidā šīs vīzas tiek piešķirtas. Thank you very much. Uh, Paldies. Paldies. Gibēra kungām. Tagad došu vārdu Garkova kungam. Viņš runās par vīzu informācijas sistēmu. Garkova kungs, lūdzu jums vārds. No, doesn't work. Mums nedarbojas mikrofons. Well, thank you, Madam Chair, and, uh... Paldies, priekšādātāji. Paldies arī par to, ka devāt man iespēju piedalīties šajās debatēs. Kopš vīza informācijas sistēma ir sākusi darboties, tā ir kļūsi par ļoti praktisku rīku vīza politikas īstenošana Eiropas Savienībā, un tā atvieglo dalībvalstu pūliņus. Pirmkārtām tiek nodrošināta droša, uzticama procedūra, lai varētu pārbaudīt trešo valstu pilsoņu uzticamību, un mēs varam arī apstrādāt viņu datus. Tiek uzlabots konsulātu darbs, tiek atvieglota uh, informācijas apmaiņa. Un līdz ar to tiek uh, samazinātas vīzu pirkšanas iespējas. Kļūst vienkāršākas arī kontrols uz robežas, un tas ļauj paaugstināt iekšējo drošības līmeni Eiropā. Tas viss tiek darīts nodrošinot augstus datu aizsardzības standārtus, un tiek ievērots arī tiesiskais regulējums un prasības. Aģentūra atzīst, ka pašreizējā sistēma ir ļoti būtiska kopējā vīza politikā Eiropā. Pēdējo divu gadu laikā ir sagatavotas dažādas iniciatīvas un projekti, lai nodrošinātu, ka sistēma atbilst mūsdienu un nākotnes prasībām. Runājot par vīzu informācijas sistēmu, man vajadzētu pieminēt, ka šajā laika periodā kapacitāte ir palielinājusies četras reizes, salīdzinot ar brīdi, kad tā sāka darboties 2011. gadā. Sistēmas svarīgs elements ir biometriskie dati, kas nodrošina ļoti nozīmīgus praktiskus rīkus konsulātos, kur vīzu pieteikumi tiek apstrādāti, un šo datu izmantošana ir pieaugusi sešas reizes. Es varu tagad teikt, ka vīzu informācijas sistēma kopā ar biometrisko sistēmu spēj izpildīt dalībvalstu prasības. vienlaicīgi sistēma varēs darboties arī pēc eh, sistēmas pilnīgas ieviešanas. Pirmos pierādījumus jūs saņemsiet jau nākamnedēļ, kad ir eh, plānots ievies šo sistēmu 17 valstīs, kas skatā Ukrainā. Aģentūra cer, ka šis process būs uh, gluds. Līdz šim uh, viss ir noritējis bez aizķeršanās, un mēs uh, paredzam to visu arī uz pārējiem reģioniem, izņemot vienu reģionu. Visi reģioni tiks aptverti līdz gada beigām. Vienlaicīgi, uzklausot iepriekšējos runātājus, ir skaidrs, ka vajadzētu nodrošināt tālākus atvieglojumus ceļotājiem un trešo valstu pilsoņiem, kas eh, iesniedz vīzu pieteikumus. Šos atvieglojumus varētu nodrošināt ar uh, tehnoloģiju izmantošanu, tehnoloģiju, ko piedāvā visa sistēma un arī citas sistēmas. Līdz ar to mūsu iestāde ir pilnībā spējīga veikt šos pasākumus, un mēs varam sniegt arī visus praktiskos līdzekļus, lai varētu izmantot jaunos vīzu kodeksa elementus. Cerams, tas varēs notikt pavisam drīz. Paldies! Paldies! Lielas paldies par to, ka jūsu prezentācija bija tik īsa. Pēdējais Stefans Gurdebeke, un viņš mums pastāstīs par dalību valstu iestāžu pieredzi uh, drošības jomā. Gurdebekas kungs, lūdzu jums vārds. Good afternoon. I'm... Labdien! Esmu Uh, vecākais kavisārs esmu atbildīgs par robežu kontroles uh, nodeļu Briseles Nacionālajā lidostā. Vēlos jums pastāstīt par savu viedokli. Esmu cilvēks, kuram ir jāizmanto sistēma. Viss sistēma, kas pašlaik ir spēkā. Tātad šī sistēma, ko jūs esat izveidojuši ar visiem attiecīgajiem noteikumiem. Uh, Mēģināšu sniegt atbildes uz uh, galvenajiem jautājumiem, kas uh, bija iekļauti uzaicinājumā. Pirmais jautājums, uh, kā jūs vērtējat pašreizējo vīzas, vīzu kodeksu? Es vēlētos teikt, ka viss sistēma, kas tika izveidota, ir ļoti laba sistēma. Pie robežas mēs redzam, ka uh, vīzu viltošana ir samazinājusies, tā ir gandrīz nulles līmenī Briseles lidostā. Tas nozīmē, ka viens no galvenajiem drošības problēma jautājumiem, kas tika saskatīts, proti, vai vīzas patiešām ir autentiskas un uz tām var paļauties, ir atrisināts. Kādi ir sistēmas trūkumi? Pirksta nospiedumu noņemšana aizņem laiku, tas nozīmē lidostās ir garākas rindas. Ja šī sistēma tiek paplašināta, tad mums ir jāatcerās, ka no šī brīža līdz 2035. Eh, gadam, tātad eh, pēc 20 gadiem, mums būs divreiz vairāk eh, pasažieru lidostās. Tātad, ja šī sistēma tiks turpināta, vajadzētu atcerēties, ka būs vajadzīgs personāls, lai visi pārbaudītu. Vēl viena problēma, ar ko mēs saskaramies lidostā. Kaut arī mums ir viena Schengen zona, ne visi noteikumi ir identiski attiecībā uz dažādām valstīm. Iespējams, ka kāds, kas ierodas no trešās valsts, Eh, viņam ir vajadzīga vīza vienā valstī, bet citā valstī tā nav vajadzīga. Un tas var novest pie situācijas, ka ja lido, lidmašīna dodas uz lidostu A un eh, cilvēkam, kurš paļaujas, ka viņš ievēro visus noteikumus, jo viņam šajā Schengenas zonas valstī nav vajadzīga vīza, tad, ja gadījumā lidmašīna tiek novirzīta uz citu valsti, tad viņam var rasties problēmas, ja šajā valstī viņam ir vajadzīga vīza. Tātad te ir runa par pildīgu vīzu kodeksa harmonizāciju visās eh, Eiropas gaistāpas valstīs. Ja arī mums ir labi dokumenti, labas vīzas, tad mums ir jāizpild arī uh, iebraukšanas nosacījumi, un viens no nosacījumiem ir uzturēšanās ilgums Schengenas zonā. Tas nozīmē, ka mums ir jāpārbauda pase, jāpārbauda iebraukšana un izbraukšana no valsts, un šis process aizņem ilgu laiku. Te es atgriežos pie savas iepriekšējās piezīmes. Ja tiek eh, sagatavotas vīzas ar ilgāku derīgumu termiņu, proti Ja tagad vīza ir spēkā 90 dienas, jebkurā 180 dienu periodā, un ja pasē ir 20 zīmogi, tad atrast visus šos zīmogus, aprēķināt, vai viss ir kārtībā, tad tas prasa daudz laika, un jums ir jāsaprot, ka uh, līdz ar to pagarinās arī rindas lidostās, kas uh, izraisa dažādas ekonomiskas problēmas. Vēl ir jāpārbauda arī ceļošanas motīvi. Brīseles lidostā mums ir ļoti augsts atteikumu skaits, tāpēc, ka nav pareizie ceļošanas motīvi cilvēkiem. Tā nav visai saprātīga politika izsniegt vīzu, ļaut cilvēkam ceļot un tad apturēt šo cilvēku pie robežas, tāpēc, ka mēs redzam, kā ceļošanas motīvs nav pareizs. Tas ir nepareizi gan attiecībā uz cilvēku, kurš ir zaudējis laiku un naudu, tāpat arī tas nāk par sliktu uh, uzņēmumiem, jo cilvēkam ir jāļauj atgriezties valstī, viņam par to nemaksājot, tātad tie ir tikai negatīvās puses saskatāmas. Redzam, ka pastāv atšķirības starp valstīm. Brīseles lidostā no visiem cilvēkiem, kuriem ir atteikta iebraukšana pie robežas, atteikums, kas ietver ceļošanas motīvus, var būt pat 60% gadījumu. Kāpēc, to mēs īsti nezinām. Esam kontaktējušies ar kolēģiem citās valstīs un esam pamanījuši, ka Briselē dažkārt tiek izmantotas citas metodes. Otrs elements ir tāds, ka Beļģija ir maza valsts, un lielākā daļa robežsargu runā daudzās valodās, dažkārt trīs, četrās, piecās valodās. Līdz ar to viņiem ir daudz vienkāršāk uzdot jautājumus eh, pasažieriem, kamēr citās valstīs eh, tā nav. Tas varētu būt viens no iemesliem. Ja mēs vēlamies nodrošināt integrētu sistēmu Eiropā, mums ir jāatrod risinājums šai problēmai. Informācijas apmaiņa. Esam pamanījuši, ka viss sistēmā, ja kāds sēž šajā pirmās rindas kontrolē, tad viss sistēmas informācija īsnībā ir ierobežota. Ja mēs to salīdzinām ar viss sistēmas eh, fizisku dokumentu. Daudzos gadījumos ir eh, pieejama papildi informācija, un es atgriežos pie ceļošanas motīva. Šī papildi informācija bieži vien nav pieejama, kaut arī tai vajadzētu būt pieejamai, un tas varētu atrisināt eh, manis tikko aprakstīto problēmu. Now, changing the visa system. Vīzu sistēmas maiņa. Kā tas ietekmē robežu kontrolas dienestus un drošību? Ja sistēma ir harmonizēta un laba, tad tā īsti neietekmē robežu kontroli. ko jūs domājat par referentes priekšlikumiem? Vispirms par pierādījumu dokumentiem. Mēs piekrītam, ka nevajadzētu vairāk iesniegt dokumentus par uzturēšanos. Pašlaik, ja kāds ierodas lidostā ar viesnīcas rezervāciju, tad ir pilnīgi iespējams, ka viņš ir rezervējis šo viesnīcu pirms iekāpšanas lidostā, uh, bet desmit minūtes pirms viņš ierodas pie robežsarga, viņš šo rezervāciju jau ir atcēlis, tāpēc tas neko mums nedod drošības eh, aspekta ziņā. Otrs - apelācija vīzas atteikuma gadījumā. Nevaru neko teikt par to, kas notiek konsulātā, kas piešķir vīzu, bet, ja būtu iespējams pārsūdzēt atteikumu, kas tiek dots pie robežas, mums vajadzētu rūpīgi pārdomāt, kā to varētu izdarīt. Tas varētu ārkārtīgi ietekmēt robežu kontrolas darbību. drošības un migrācijas riski. apceļošanas vīzas turētāju uh, kontrole varētu palēnināt robežu kontroli, tāpēc, ka ir ļoti daudz zīmogu pasēs. Jādomā arī par iekšējām robežām. Saprotu, ka kāds varētu pieprasīt vīzu Beļģijā vai Francijā, bet mums ir jāsaprot, ka tādi cilvēki, kuriem nav vajadzīga vīza valstī A, viņus būs grūti pārbaudīt Schengens zonā. Mēs nezināsim, uz kurien šis cilvēks dodas, jo iekšējo robežu vairs nav. Tad, tad mēs varam tikai runāt, bet realitātē ir grūti kaut ko kontrolēt. Tāpat arī, ja tiek pagarināts vīzas termiņš, jo vairāk šo vīzu varētu ļaunprātīgi izmantot. Tātad jo jūs ilgāk eh, varat uzturēties Eiropā ar šo vīzu, jo ilgāk arī jūs to darīsiet. Par aptvērumu vai to vajadzētu sašārināt vai paplašināt. Es gribētu norādīt, ka drošība nav tikai viss vai sīs sistēma, ir jāņem vērā arī citi elementi, pirms tiks eh, pieņemti lēmumi pie robežas. Paldies! Thank you. Paldies. Paldies Burgabeka kungam. Paldies Tā arī visiem citiem runātājiem. Bija ļoti interesanti. Tagad došu iespēju uzdot jautājumus. Un pēc tam runās Eiropas komisijas un Latvijas prezidentūras pārstāvji. Bekera kungs lūdzu, EPPN referents, kā pirmais var. Paldies, priekšādātājs kundze, paldies visiem, kas piedalās šajā ļoti augsta līmeņa uzklausīšanā. Mans jautājums saistās ar kvalitāti. Gribu īsumā teikt paldies Fajonas kundzei. Viņa pavisam nesen pieķērās pie šī jautājuma un jau ir paveikusi diezgan daudz sveicu arī Benšu kungu. Uh, es uh, tikos ar viņu organizāciju Stambulā. Ļoti profesionāla attieksme, ļoti draudzīga un uh, tieši šajā organizācijā vispār netiek pieņemti lēmumi par vīzu izsniegšanu. Tas uh, ir atstāts tikai konsulātu rokā. Man ir jautājums Dežegēra vai Dejēgera kungam, godātais konsulkungs. Paldies par to, ka jūs koncentrējāties tieši uz drošības aspektu. Tas bija ļoti uh, tā skaidri izklāstīts, bet gribu uzdot jums jautājumu un paust arī šaubas. Humanitārās vīzas jautājumiem šeit nav nekas meklējams vīzu kodeksā. Vīzu kodeks attiecas uz īstermiņa vīzām, tās ir komerciālās un turistu vīzas, bet no otras puses, protams, ka Eiropas Savienībai ir humanitārais jautājums jārisina ļoti aktīvi un tādu, tādu nobriedušu prātu, bet ne šajā dosjē ietvarā. Un tagad gribu jautāt, uzdot jautājumu jums kāda jums ir pieredze ar humanitārajām vīzām tieši īstermiņa vīzu jomā, un vai šeit mēs uzreiz nesāk, neienokļūstam uh, patvērumu meklēšanas kontekstā? Un otrais jautājums. Uh, ļoti priecājos arī redzēt jūs kolēģi. Uh, jūsu, kol, jūsu kolēģi ir tie, kas īsteno, kas piemēro dzīvē to, ko mēs šeit izlēmjam. 33. pantā ir paredzēta jauna vīzas forma, proti īstermiņa turisma veicināšanai, tā ir paredzēta 15 dienām tikai dalībvalstī, kas to ir izdevusi, bet ne konsulātā, nedz arī tātad to neizsniegs ne konsulāts, ne ārējo pakalpojumu piedāvātājs, bet robežu, uh, robežu kontrolas punktā. Kā jūs praktiski to risināsiet? policistiem pie robežas sekundžu laikā ir jāizvērtē visi drošības apsvērumi, kas konsulātā prasa vairākas dienas vai pat nedēļas. Es gribētu saņemt atbildi. Manuprāt, te nebūs iespējams cilvēkus raiti pārlaist pāri robežai, ja šādas vīzas būs jāizdod pie robežas. Paldies! Thank you and. Uh... Paldies. Diprē kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Vēlos apsveikt un pateikties visiem ekspertiem, kas uh, runāja šodien. Mēs uh, uzklausījām daudzus konkrētus priekšlikumus, es to visu pierakstīju, man pat varbūt nevajadzētu visu komentēt bet eh, Dejagera kungam vēlos uzdot jautājumu. Viņš eh, runāja par perversiem efektiem, kas var būt eh, šiem jauninājumiem. Un jūs teicāt, ka arī aprites vīzu vai biežo ceļotāju vīzu automātiskā izsniegšana ir bīstama. Kāpēc? Un tad humanitārās vīzas. Es esmu par šīm vīzām Nu, šķiet, ka mēs jau uzklausījām komisiju, un komisija izstāstīja, ka tas nebija vīzu kodeksa ietvarā uh, humanitāro vīzu ieviešana. Līdz ar to tas īstenībā neskar mūsu šī brīža vingrinājumu. Tad mans jautājums ir, kādi jums būtu argumenti runājot par šīm humanitārijām vīzām, un te uh, Gibēra kungam es vēlos uh, uzdot šo jautājumu. Tad eh, man jautājums ir arī Gurdebeke kungam. Ja pareizi sapratu, daudziem cilvēkiem ir eh, likumīgi izsniegtas vīzas, kas ierodas Zavantēmas lidostā un kuras, eh, kuriem liedz ieceļošanu nu, Beļģijā. Tad arī jūs teicāt, kā atteikums pamatots ar pārviet lietošanas raksturu. 60% visu atteikumu tātad tiek pamatoti ar šo pārvietošanās motīvu. Uh, vai jūs varētu vairāk par to pastāstīt? Un vai tas ir ietverts arī viss sistēmā? Un galu galā nav iespējams, ka izsniedz cilvēkam vīzu un tad viņam liedz iebraukšanu reālo. The... Bonīkungs, lūdzu. Paldies. Paldies par šīs uzklausīšanas organizāciju. Paldies visiem, uh, kas uzstājās. Pirmais jautājums man būtu Dejāgera kungam. Komisijas priekšlikums paredz izdot vīzas tā teikt automātiski tiem, kas ir reģistrēti vīzu informācijas sistēmā, kā regulārie ceļotāji, ja te nekādas problēmas ar viņiem nav radušās, vai jūs uzskatāt, ka ir nepieciešams joprojām paturēt pienākumu konsulātiem aicināt cilvēkus uz intervijām, ja pastāv šīs reģistrs vai, un otrs jautājums, Garko kungs, vai jūs varētu mūs mazliet informēt par sistēmu, ko jūs prezentējāt, vai ir kādas problēmas ar to? Un tad ir vispārīgs jautājums, runājot par vīzu kodu un pārunām padomē, tad priekšlikums paredz ieviest jaunu pantu par vīzu nodevām. Sākotnējā priekšlikumā tāda panta nebija, bet šie jaunie noteikumi ļauj komisijai izmantot komitoloģijas procedūru, lai regulētu vīzu nodevu līmeni, uh, atsaucoties uz administratīvām izmaksām. Kā jūs vērtējat šādu priekšlikumu? Vai tas ir vīzu pieteikumu iesniedzēja interesēs? lai tas nelabvēlīgi neietekmēs Eiropas Savienības nu, tēlu kā ceļa mērķi biznesam un turismam. Paldies, Stīvensa kungs, lūdzu. Stīvensa kundze, paldies. Paldies, kolēģi. Gribu teikt dažus vārdus par humanitārajām vīzām no juridiskā redzes viedokļa. Es pati esmu juriste un pašlaik vīzu kodeks neparedz šīs vīzas. Es esmu ēnu referente šajā dosjē un es gribētu iestāties par šīm 90 dienām un neattiecināt to uz patvērumu meklētājiem, un to varētu arī mainīt, bet kāpēc izmantot Schengens vīzas, kas ir domātas biznesa mērķiem, izmantot tās kā uh, vīzas patvērumu meklētājiem? Un šobrīd ir noteikumi, kas ir dalība valstu pārziņā, bet tas varētu mainīties pieņēmot jauno, jauno vīza kodeksu. Iespējams, ka Eiropas kopienu tiesa varētu regulēt saskaņā ar kādiem noteikumiem var uzņemt patvērumu meklētājus Eiropā es gribētu piedāvāt šo dielu pārdomām. Ja mēs izdodam vīzas Eiropā katram, kurš paziņo, ka atrodas smagā vai bīstamā situācijā, tad gribu lūgt aicināt izlasīt vīzu kodeksu un Schengenas robežu kodeksu vēlreiz uzmanīgi Es pati atgriezos no pierobežas reģiona ar Sīriju. Es apmeklēju uh, bēgļu nometni Sartārī. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka visi cilvēki, kas tur dzīvo, nākamajā dienā iestāsies rindā pēc vīzām, ja šie noteikumi tā tiks pieņemti. Dažām dalību valstīm tas sagādās drošības problēmas, ja Eiropas Savienības vīzu kopīgie noteikumi būs mazāk ierobežojoši nekā noteikumi dalību valstīs. Un kā nodrošināt to, lai šis 180 dienu termiņš, kam ir paredzēta īstermiņa vīza, tiktu ievērots. Manuprāt, nav nepieciešams paplašināt vīzu kodeksu, iekļaujot tajā humanitārās vīzas. Tas palēninās procedūras un arī pašreizējie patvēruma likumi zaudēs e, pamatojumu, zaudēs būtībā spēku. Un mēs redzēsim patvēru meklētājus, kas vēlēsies doties uz Eiropas valstīm, situācija būs vēl smagāka nekā ir paš, nekā ir šobrīd. Un konsulāti, konsulātu administratīvais sloks palielināsies. Kā jūs domājat tiešām rīkoties ar humanitārajām vīzām? Vai paturētajās ieceras tiešām ir pareizas? Paldies! Tagad iespēja atbildēt. Deža Gēra kungs, lūdzu. Es uh, atbildēšu uz vairākiem jautājumiem. Vispirms par humanitārajām vīzēm. Juridisks aspekts. Humanitārās vīzas tiešām neatrodas eh, vīzu kodeksa ietvarā. Uh, jo tad mēs runājam par īstermiņa eh, vīzām. Eh, tātad 90 eh, dienas līdz 180 dienām. Un jāatstā valsts ir pirms vīzas derīguma izbeigšanas. Tas skaidri rakstīts kodeksā. Ja vēlamies ieviest tādu ilgtermiņu vīzu, uh, vismaz ilgāka termiņa vīzu, kas domāta personam, kas ilgāku laiku uzturēsies Schengen zonā, tad, nu, mēs vairs neesam vīzu kodeksa īstermiņa vīzu apstākļos, mēs esam kaut kur pavisam citur. Un šobrīd tā, tur tiek piemērota nacionālā likumdošana. Tā kā nevajadzētu šeit jaukt šīs lietas, Mēs runājam par eh, humanitāro vīzu, tas mums ir svarīgi, bet ne pie vīzu kodeksa tā būtu jāskata. Un sekas konsulātiem tādas. Es iedomājos konsulātu Turcijā. Šengens konsulāts Turcijā. Sākot ar brīdi, kad eh, informācija, saskaņā ar kuru Šengens konsulāts eh, pamato mm, lēmumu vīzas iesniegšanai, iesniegšanai, lai nonāktu Schengen zonā, jo tātad šis ir, šī ir konsulāta funkcija pēc būtības izsniegt šīs vīzas. Un tad varat iedomāties, cik personu varētu iesniegt pieteikums Turcijā, lai ierastos Eiropas Savienībā un mm, cik jāstrādā ir, cik daudz ir jāstrādā šim konsulātam, kādas kontrolas procedūras mm, tur būtu vajadzīgas, mm, jo vairāk iesniedzēju, jo paviršīgākās šīs kontrolas procedūras, jo konsulātam, protams, vienkārši nav kapacitātes lai visu izpētītu. Tātad, ko darīt šim Turcijas konsulātam? Tik īsā laikā, kā tiek galā ar visiem šiem pieteikumiem? Un, un tam mums veidojas šis fenomens, kā, teiksim, dažos anklāvos, uh, Spāņu anklāvos uh, Marokā. Es, protams, varu um, maldīties, bet, ja vēlamies šādu tipu vīzu, tad mums eh, nopietni jāpadomā par sekām, kādas var rasties eh, konsulāro centru darbiem. Tad um, perversie efekti, kas var būt uh, bezmaksas vīzām, jo tas ir saistīts ar motīvu, kāpēc pieprasa vīzu. Teiksim, ja cilvēks vēlas piedalīties NVO sanāksmē, Un viņam tā kā vajadzētu izsniegt šo vīzu bez maksas šim mērķim, protams. Ja konsulāts tagad var izsniegt viņam daudzkārtējās iebraukšanas vīzu, ilgtermiņa vīzu, vai joprojām bez maksas jāizsniedz šī vīza, vai vairs nē? Te rodas šī problēma Un um, te būtu nepieciešams šis līdzsvars, kura mums nav. Uh, bezmaksas izsniegšanu var paredzēt, bet uh, jāparedz uh, īpaši kritēriji. Teiksim, tikai noteiktam laika posmam varētu izsniegt vīzas bezmaksas. Un, ja mums te ir arī citas vīzas, ilgtermiņa vīzas vai, vai teiksim, vīzas uz gadu, uh, Un, ja cilvēks vēlas tieši tādu vīzu, tad varbūt viņ, viņš labāk samaksātu. Un te mēs arī ieviešam citu ierobežojumu, piesaisti kādam noteiktam motīvam uh, vīzu izsniegšanai. Tā kā tas arī ir tāds apstrīdams jautājums. Un, um, un tad automātiska vīzu izsniegšana teiksim, runājot par uh, multiplo vīzu izsniegšanu pagarināšanu, teiksim, mm, kāds no nu, Alžīrijas uh, varētu ierasties uh, Francijā daudz iemeslu dēļ, viņam var būt ļoti dažādi motīvi, bet motīvs arī būtu varbūt tāds, ka viņam vajadzīga veselības aprūpe slimnīca, operācija, un viņš var aizmirst samaksāt un um, doties prom. Uh, man, teiksim, manā birojā glabājas e, tādi nesamaksāti slimnīcu rēķini 17 miljonu apmērā, un e, man saka, ka šī tikai aizberga redzama daļa. Tā tad, e, vai tiešām var automātiski pagarināt šādu vīzu? Jā. Ja motīvi var būt daudz un dažādi, kā es izstāstīju. Varbūt um, ir vērts pagarināt, bet tad atkal būtu vajadzīgs papildu pārbaudas. Paldies! Žibe, Gibēra kungs, lūdzu. Es uzklausīju um, kolēģus un īstenībā um, pajautāju sev, ko es te daru, jo mani lūdza izteikties par humanitārajām vīzām, izrādās, ka humanitārās vīzas te vispār nav jāskata. Atvainojiet, bet man specifiski lūdza par to runāt, un uh, diskusijas gaitā es uh, tomēr uh, vēlējos izskaidrot, ka ja mums ir tik katastrofāla situācija, kāda tā ir pie robežām, tad jūs varat teikt, ka te ir dažādi veidi riski, ka te ir dažādi veidi uh, draudi, viltošana, uh, citi satiriski, bet mums ir 30 tūkstoši cilvēku, kas gāja bojā, cilvēki no īrijas, no Irānas, atvainojiet, Sīrijas, Āfrikas un citām valstīm, cilvēki turpina iet bojā, un mums kaut kas jādara. Bet labi, tagad sapratu, ka tās nav īstermiņa vīzas, tās nav daudzkārtējās iebraukšanas vīzas, tās nav cita formāta uh, vīzas, bet uh, kad tad mēs, kad tad mēs, uh, kādas vīzas mēs iedosim šiem cilvēkiem, kas uh, iet bojā pie mūsu ārējām robežām? Mm, protams, jādomā par uh, drošību, par tiesisko regulējumu, uh, par ekonomiku, bet šis jautājums vienkārši uh, Ehm, tāds, no kura nevar izvairīties, vai jūs teiksiet, mēs to vēl atliksim uz vēlāku laika brīdi. Nevajadzētu uh, apjaukt risku, ko uh, var aprēķināt, un um, drošību, kas varbūt nav tik viegli aprēķināmā. Ja dalībvalstis nevēlas šos harmonizētos noteikumus, nu tad lai mums vispār nav humanitāro uh, vīzu, lai mēs, lai mums turpinās šī negoda stratēģija un lai vēl 50 tūkstoši aiziet bojā vidusjūrā. Koš. Garkova kungs, lūdzu, jautājums adresēts jums, lūdzu. Ah, it's okay. Yeah. Sorry for the atvainojos par tehnisko problēmu. Run... Jautājums, protams, ir būtisks 23. jūnijā. Mēs grasamies šo sistēmu, ko es aprakstīju, palaist Ukrainā un pēc kādiem vairākiem mēnešiem uh, Krieviju un pēc tam pēc kāda laika, kad būs jau 19. reģions un div, pēc tam 20. reģions Bangladeša, Butāna, Indija, um, Šrilanka un citas valstis. Un vēl pēc kāda laika 21., 22., 23. Reģ, um, reģions saņem šo sistēmu Tātad eh, Schengen, ar ieskaitot arī Schengenas zonu, tā būs, eh, šī sistēma tiks piemērota globāli. Nekādu īpašu tehnisku, tehniskas grūtības mēs negaidām, nedomājam, ka mm, tādas varētu rasties, ņemot vērā, ka Uh, vīzu un biometrisko uh, datu savākšanas sistēmu tehnisko līmeni. Tehniskie priekšnosacījumi ir izpildīti un vīzu informācijas sistēmas, manuprāt, līdz gada beigām sekmīgi tiks ieviest visā pasaulē. Grodebeka kungs. In verband met uw vraag. Paldies Atbildot uz jūsu jautājumu par vīzu piešķiršanu tieši pie robežas. Pirms dažiem gadiem es strādāju robežu kontrolēs, kas notiek uz kuģiem. Un, piemēram, Antverpenē desmit tūkstošu vīzu gadā izsniedza ostā jūrniekiem kas eh, vai nu devās uz kuģiem, vai nokāp no kuģiem un devās uz lidostu, lai izdotu šādu vīzu. Nu, tas prasa mazliet vairāk nekā tikai ielīmēt uzlīmi pasē. Un ir jau tā, kā jūs sakāt, informācija, kas ir savākta konsulātos, nu tai ir jābūt pieejamai arī robežu kontrolas punktos pie robežām. Mums tā ir nepieciešama. Cik laika tad ir vajadzīgs, lai vīzu piešķirtu? Tas ir, protams, atkarīgs no jūsu darbinieku skaita, no informātikas, no tehniskā aprīkojuma un. Ot, Darbs šeit ir ne tikai pie robežas, bet arī birojos. Šeit tiešām tas prasa darbu un ieguldījumu. Un uh, pies, iesniedzot pieteikumu dažas dienas agrāk, ir iespējams vīzu sagatavot, un kad persona ierodas robežpunktā, tad vīzu var arī saņemt. Runājot par jautājumu, kuriem neļauj ieceļot tieši robežu kontrolas punktā, izvērtējot viņu ceļošanas motīvu, Briselē mēs konstatējam, ka ir šie cilvēki robežu kontrolas punktos viņi nonāk, teiksim, un uh, uh, apgalvo, ka vēlas uh, papētīt uh, um, slavenus uh, brīges uh, māksliniekus un viņu dažādi, bet, kad viņiem pajautā tad viena mākslinieka vārdu nosaukt, viņi nu, nezina vienkārši nevienu mākslinieku. Un, um, nu, vienkārši diezgan daudz ir tādu cilvēku. Um, mums uh, uh, vairāk pa dienu, vairāk nekā divi cilvēki dienā. Uh, Uh, un uh, starp diviem, trim tūkstošiem gadā, mm, kas aptuveni šādu iemeslu dēļ nedrīkst ierasties mūsu valstī. Mm, un tad mums veidojas divas līnijas, divas rindas dažreiz, jo mm, tad jāgaida kādu laiku, un šiem cilvēkiem pasē tad jāieliek kā speciāls Uh, apzīmogojums, uh, mm, bet, nu, vienkārši situācija tāda, ka cilvēki izgudro nezinu ko, lai tiktu valstī. Un tas apgrūtina mūsu dzīvi. Turklāt viss sistēmai ir ekrāns. Un um, tur ir uh, ierakstīts ceļošanas motīvs, bet uh, ļoti bieži, nu, šim motīvam tur vajadzētu būt ierakstītam, bet uh, tas nav ierakstīts. Šis ekrāns tāds ir tukšs, kad mēs pārbaudām. Un šī papildu informācija var ļoti palīdzēt tieši veicot šo pārbaudi robežās, lai ātrāk pieņemtu pareizu lēmumu. Mm, šeit viss sistēmā ļoti varat palīdzēt, bet šeit jāsadarbojas ar konsulātiem. Konsulāti jau tāpat ir pārslogoti un tas ir sarežģīti praktiski. Es atbildēju jūsu jautājumu. Lieliski. Thank you very much. Uh, I would like to ask our over. Paldies. Es uh, vēlos uh, pajautāt, vai varbūt citi mūsu panelisti vēlētos izteikties. Bet nu tā, viens minūtes laikā lūdzu. Pusotras varbūt. Paldies es atgriezīšos eh, pie Bonija kunga jautājuma par vīzas nodevam. Turisma nozarei šis aspekts ļoti svarīgs. Ja jums ir eh, četru cilvēku ģimene, kas ieceļo no trešās valsts un Eiropā, tagad viņam jāsamaksā 240 eiro tikai uh, vīzu nodevas. Nezinu, kas notiks, ja šo specifisku aspektu sāks eh, skatīt komitoloģijā, bet mans instinkts eh, man eh, saka ar visu cieņu pret dalībvalstīm, ka tās varētu izmantot komitoloģiju, lai nosektu administratīvās izmaksas, un tad mums būtu vīzu nodevas 70, 80, 90 eiro apmērā, kas varbūt ir labi pamatotas darbības izmaksām pakalpojumu sniedzēju darbu, bet kas uh, sekmē to, ka Eiropa kļūst ļoti uh, dārga mērķa uh, zona. Mēs jau tāpat, uh, mūsu valstis tāpat ir ļoti dārgas, tāpēc, ka mums ir daudz nodevu turismu sektorā, un tas varētu būt bīstami. Vēl viens komentārs par Bonīkunga jautājumu atkal par vīzu nodevam. Mums uh, ar vīzu atvieglošanas režīmu vīzu nodeva tiek samazināta no 60 līdz 30 eiro, un šis pats virziens būtu eh, jāievēro arī vīzu kodeksā. Lielas paldies! Nu, tagad došu vārdu Jolandai Gajego Kazilda Grau kundzei, kas pārstāv Eiropas komisijas iekšlietu direktorātu. Paldies priekšsādātājiem! Un um, paldies referentei par idejām uh, attiecībā uz uh, komisijas priekšlikumu un tā uzlabošanu. Paldies arī visiem runātājiem. Uh, priekšlikums jau tika prezentēts, tā kā es neiešu cauri visiem punktiem, pievērsīšos tikai pamataspektiem. Modernize Tātad galvenie aspekti ir modernizēt kopējo vīzu politiku, vienkāršot procedūras, lai tās būtu ātrākas un pilnībā harmonizētas, lai mēs varētu novērst neleģitimīmus uh, ceļotājus un lai samazinātu slogu konsulātos. Mēs arī ņemam vērā kopējās vīzu politikas mērķi, proti radīt izaugsmi Eiropas Savienībā. Vienlaicīgi komisija ir ņēmusi vērā arī vīza politikas primāro mērķi, proti vērsties pret neregulāru migrāciju un nodrošināt augstu drošības līmeni Schengenas zonā. Komisija vēlas panākt līdzsvaru starp šīm divām interesēm, proti drošība, neregulārās migrācijas novēršana un arī leģitīmas ceļošanas veicināšana. Es gribētu attīstīt dažas idejas, kas tika pieminētas diskusijās. Varbūt man nebūs laika atbildēt uz visiem jautājumiem, taču daži jautājumi jau ir iekļauti vīzu kodeksā un komisijas priekšlikumā. Domāju, ka uh, šīs bāžas jau ir kliedētas. Attiecībā uz uh, dažādajām atvieglošanas procedūrām, jo īpaši visreģistrā regulāriem ceļotājiem. Ir pausti dažādi viedokļi, arī referenti ir paudus atšķirīgus viedokļus, Komisija vēl detalizētāk izskatīt šos nosacījumus un tos pielāgot, ja nepieciešams. Bet eh, galīgajam mērķim ir jābūt atvieglot vīzu piešķiršanu šādām ceļotāju kategorijām, jo īpaši eh, te ir runa par eh, vairākas, vairāk iebraukšanu vīzām ar garāku derīguma termiņu. Tāpat arī ir jādomā par nepazīstamiem vīzu kandidātiem. Uh, vajadzētu analizēt šādus pieteikumus un attiecībā uz automātismu, kā to piemērot, es vēlētos norādīt, ka tikai tādā gadījumā, ja ir izpildīti visi nosacījumi, un, protams, arī konsulam ir jāatstāja manevrēšanas iespējas, tātad tikai tad, ja visi nosacījumi ir izpildīti, drīkst piešķirt vīzu. Automātisks mehānisms kā tāds netiek paredzēts. Vīzu var piešķirt tikai tad, ja visi nosacījumi ir izpildīti. Tagad par iespēju aizpildīt veidlapu tiešsaistē. Tas jau ir iespējams daudzās dalībvalstīs eh, un konsulātos. Tas ir arī ļoti noderīgi, jo pēc tam datus var eh, tieši nodot eh, informācijas tehnoloģiju sistēmām, un es gribu norādīt, ka dažās valstīs ir grūti um, piekļūt internetam, tāpēc ir jāparedz iespēja aizpildīt uh, veidlapu arī uz papīra. Par maksu komisija neieteica mainīt maksu, uh, tātad šī maksa ir 60 uh, eiro un pakāpojuma maksa līdz 30 eiro. Tas ir maksimālais uh, daudzums, maksi, maksimālā maksa, ko var uzlikt kandidātam. Komisija paredz arī iespēju atcelt šo maksu. Tātad pašlaik tā ir brīvprātīga iespēja, bet eh, tiek eh, domāts arī par uh, saistošu pienākumu atcelt maksu. Ja runa par šīs maksas atcelšanu, tad 70% no visiem vīzu kandidātiem maksā 35 eiro, balstoties uz vīzu režīmu atvieglošanas režīmu. Un, protams, ir jāņem vērā arī budžeta ierobežojumi. Mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikums šajā jomā ir līdzsvarots. Apelācijas tiesības. Tās tika jau paredzētas pašreizējā vīzas kodeksā. Kā jau referenti norādīja, ir uzsāktas pārkāpuma procedūras pret vairākām dalību valstīm, lai paredzētu iespēju iesniegt pārsūdzību arī tiesu iestādē. Komisija uzskata, ka tas atbilst pamatiesību hartai. Mēs uzskatām, ka šis jautājums jau ir aptverts. Ārējie pakalpojums sniedzēji. Par šo jautājumu bija daudz komentāru. Kā jau tika agrāk skaidrots, komisija uzskata, ka ārējo pakalpojumu sniedzēju izmantošana ļauj konsulātus pietuvināt uh, pieteikumu iesniedzējiem. Tātad tas atvieglo vīzu pieteikumu iesniegšanu un tas ļauj konsulātiem uh, piešķirt vairāk uzmanības uh, sarežģītākām lietām uh, pieteicējiem, kas piesakās uz vīzu pirmo reizi un tā tālāk. Mēs varam novērot šeit pozitīvu ietekmi. Piekrītam referentei un pārējiem, kas teica, ka mums vajadzētu atkārtotajā procedūrā padomāt par šiem ārējiem pakāpams niedzējiem un jo īpaši vajadzētu paaugstināt to kontroli. Taču mēs nedomājam, ka vīzu pieteicējiem palīdzēs tas, ka ja mēs izmantosim tikai šos ārējos pakāpums sniedzējus. Par sadarbību starp konsulātiem. Komisijai vienmēr ir jāparedz elastīgs juridiskais ietvers. Mēs paredzējām šo iespēju nodrošināt kopējos uh, pieteikšanās centrus, bet dažādu iemeslu dēļ tas nebija iespējams. Mēs paredzām daudz elastīgāku ietveru. Mēs vēlamies ņemt vērā arī vietējos apstākļus, tā lai dalībvalstis varētu izlemt, kāda tieši ir vispiemērotākā konsulārā sadarbības forma. Par humanitārajām vīzām vai atļaujām, kā tās dēvē komisijā Komisija ir vērsusies pie dalību valstīm. 31. maijā tika publicēts aicinājums attiecībā uz migrācijas darba kārtību, un te ir runa par uh, dažādām iespējām par ģimenes apvienošanu, par NVO darbiniekiem un tā tālāk. Mēs esam paredzējuši arī Eiropas pārvietošanas programmu. Uh, Šis jautājums tika vakar apspriests e, iekšliet padomē un drīz tiks skatīts arī Eiropa padomē. Šeit ir paredzēta adekvāta medicīniskā un juridiskā pārbauda pirms tiek piemērota šāda procedūra. Komisija neuzskata, ka vīzu kodeksā vajadzētu risināt šo jautājumu, vairāki kolēģi jau uz to norādīja. Vīzu kodeks balstās uz e, pieju, ka mēs skatām īsākus ceļojumus, piemēram, tikai līdz 90 dienām. Tāpēc e, noteikumi, kas tiek piemēroti Schengenas zonas vīzai, nevar tikt piemēroti cilvēkiem, kuriem pēc definīcijas ir jāsturas ilgāk Eiropas Savienībā. Tātad te ir runa par atļauju, nevis par vīzu. Viņi noteikti uzturēsies e, Eiropas teritorijā daudz ilgāk. Lūk, mani komentāri un paldies eh, komisijai par to, ka devāt, eh, paldies priekšādātāji par to, ka devāt man vārdu. Paldies. Tagad eh, izteiksies Maija Roze, vīzu darba grupas vadītāja Latvijas prezidentūras ietvaros. Viņa mums pastāstīs par to, kas notiek padomē. Godātie deputāti, dārgie kolēģi, Vispirms vēlos pateikties par sniegto iespēju ņemt dalību komitejas sanāksmē un sniegt aktuālo informāciju saistībā ar diskusiju gaitu padomē par abiem aktuāliem komisijas priekšlikumiem vīzu jomā. Gan par komisijas priekšlikumu regulai par Savienības vīzu kodeksu, gan arī par komisijas priekšlikumu regulai, ar kuru izveido apceļošanas vīzu un groza Schengens konvenciju un atbilstīgās regulas. Savā pirmajā šodienas uzrunā uzmanību pievērsīšu tikai vienam no iepriekš minētajiem tiesību aktu projektiem - komisijas priekšlikumam regulai par Savienības vīzu kodeksu. Vispirms vēlos minēt, ka tieši ar vīza kodeksu izstrādi tika spērts liels solis kopīgas vīzu politikas izveidē. Tādējādi tika radīta harmonizēta sistēma, kas atvieglo leģitīmas ieceļošanas iespējas Eiropas Savienībā un sekmē cīņu pret nelikumīgo imigrāciju ar priekšlikumu vīzu kodeksu pārstrādātajai redakcijai, ar kuru komisija nāca klajā pagājušā gada aprīlī, tika spērts nākamais nozīmīgais solis. Vīzu politika tika attīstīta atbilstoši aktuālajai situācijai ar mērķi vairot Eiropas Savienības pievilcību trešo valstu pilsoņu acīs vienlaikus līdzsvarojot ekonomiskos un drošības apsvērumus. Latvijas prezidentūra konceptuāli atbalsta šos mērķus un iepriekšējo pusgadu ir aktīvi strādājusi, lai sekmētu to sasniegšanu. Vēlos atgādināt ka minētā komisijas priekšlikuma izskatīšana padomes vīzu jautājumu darbu grupā tika uzsākta pagājušā gada aprīlī, Grieķijas prezidentūras laikā un turpināta Itālijas prezidentūras laikā. Latvijas prezidentūras pašā sākumā, janvāra mēnesī, tika pabeigts iepriekšējo divu prezidentūru veiksmīgi iesāktais darbs, pie minētā priekšlikuma sākotnējās izskatīšanas, pāntu pa pāntām. Šis tiesība akta projekts Latvijas prezidentūrai ir ļoti būtisks. Diskusijām par to piešķīrām prioritāru nozīmi. Uz katru no padomes vīzu jautājumu darba grupas sanāksmēm sagatavojām jaunus kompromisa ierosinājumus un atvēlējām laiku dalību valstu viedokļu apmaiņai par tiem. Kopumā Latvijas prezidentūras laikā priekšlikumus vīzu kodeksa pārstrādātajai redakcijai skatījām piecas reizes. Lai struktūrētu diskusijas, tika izstrādāti kompromisa ierosinājumu par atsevišķiem prezidentūras identificētiem nozīmīgajiem jautājumiem. Viss reģistrēta pieteikuma iesniedzēja un viss reģistrēta regulāra ceļotāja definīcijas, kā arī šiem vīzas pieteikumu iesniedzējiem paredzētie atvieglojumi. Atsevišķi termiņi kuri attiecas uz pieteikumu iesniegšanu, iepriekšējām konsultācijām un lēmumu pieņemšanu par pieteikumu. Vīzu, eh, vīzas nodeva un ceļojuma apdrošināšana, medicīniskā apdrošana, apdrošināšana. Vienlaikus vēlos piebilst, ka prezidentūra šos jautājumus neuzskata par vienīgajiem kuriem diskusiju laikā par priekšlikumu būtu jāpievērš padziļināta uzmanība. Bet, ņemot vērā ierobežoto laiku, uzskatījām par liederīgu fokusēties uz noteiktu skaitu, skaidri definētu jautājumu. Šie jautājumi tika izvēlēti un saturiskie kompromisa ierosinājumi par tiem tika gatavoti, ņemā, ņemot vērā to nozīmību kā arī ievērojot dalību valstu paustos komentārus un nostājas priekšlikuma sākotnējās izskatīšanas laikā. Gatavojot kompromisu ierosinājums, tika arī mēģināts sekmēt atbilstīga līdzsvara rašanu starp tiesiskā ietvara vienkāršošanu, labticīgajiem jeb tā sauktajiem bona fide ceļotājiem no vienas puses un drošības apsvērumiem no otras puses. Diskusiju mērķis bija panākt pēc iespējas lielāku progresu par šiem jautājumiem. Virzība tika panākta vairumā no prezidentūras identificētajiem jautājumiem, piemēram, saistībā ar definīcijām atvieglojumiem, kā arī termiņiem. Jāuzsver, ka diskusijas par komisijas priekšlikumu padomis darba grupu līmenī joprojām turpinās. Darbs ir intensīvs, padomēji apzinoties šī tiesība akta projekta nozīmību un aktualitāti gan Savienības vīzu politikas kontekstā, gan plašāk, proti saistībā ar tādām jomām kā ekonomika, turisms, ārējās attiecības un citi. Nobeigumā vēlos atkārtoti uzsvērt šī priekšlikuma svarīgumu. Ar šo tiesību aktu ir, jāatris, eh, ir jātīsta līdzsvarota Eiropas Savienības vīzpolitika, Kā tādai tā jāsakmē Eiropas Savienības pievilcība trešo valstu pilsoņu leģitīmo ceļotāju acīs, bet vienlaikus ir jāsaglabā pietiekami instrumenti, lai novērstu ļaunprātības vīzu nosacījumu izmantošanā un saglabātu augstu drošību Schengens telpā. Latvijas prezidentūra nodos šo tiesību aktu projektu mūsu trio partnerim, Luksemburgai, tā tālākai izskatīšanai. Paldies par uzmanību! Thank you. Thank you. Paldies. Paldies. Tagad varam izdarīt secinājumus. Fajānas kundze. Lūdzu, dodu vārdu jums. Paldies priekšādātājiem. Protams, gribu teikt paldies visiem, kas uzstājās, visiem, kas piedalījās debatēs. Manuprāt, mēs apmainījāmies ar daudzām idejām, pārunājām daudzus nepieciešamus jautājumus par likumdošanas jaunradi un modernizēšanu vīzu jomā. Varu jums apliecināt, ka ņēmu vērā visus jūsu uh, komentārus. Um, kaut kas jau ir uzlikts uz papīra. Man, uh, es katrā ziņā pārunāšu visus nepieciešamos jautājumus, kas saistās arī ar uh, nepieciešamajiem dokumentiem medicīnas apdrošināšanā ceļotājiem. Un es domāju, ka mums būs vēl daudz iespēju strādāt pie šī dokumenta, un mums jāpatur prātā vīzu iesniedzēja, vīzas pieteikuma iesniedzēja intereses Mēs gribam, lai Eiropa būtu pievilcīga, lai nebūtu liekas izmaksas, lai nu, Eiropa būtu pievilcīga visiem, visām ceļotāju kategorijām. Un eh, ir jākoncentrējas ne tikai uz drošību. Mazliet Eiropas pievilcības aspekts ir palicis uh, Uh, otrajā plānā. Vēlreiz paldies visiem. Es priecājos par mūsu turpmāko sadarbību. Paldies! Tagad teikšu paldies visiem, kas uzstājās šajā panelī. Runātāji nav ieslēgts mikrofons. Reporter. And now we need one minute break. Tagad mums būs vienas minūtes pārtraukums, jo nomainīsies eh, diskusijas paneļa dalībnieki. Liels paldies visiem! Pēc kādas minūtes atsāksim darbu. We invite uh, our next speaker. Tad mūsu nākamie runātāji būs Līza Martens, Maikls Yes, yes. Mišels De, De Jāgers. Thank you so much. Thank you. Comment c'est accepté, la mission Maybe. Yes. Okay. Your colleagues. Godāmie kolēģi. To take a seat. Lūdzu, ieņemiet vietas. Kolēģi. okay, we, we start the... Lūdzu, sāksim otro daļu.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 Mēs esam tagad pārtraukoši mūsu pārtraukumu un mēs e, ķersimies klāt otrajai mūsu sanāksmes daļai - apceļošanas vīza. Šī vīza ļautu ceļotājiem pārvietoties Šengenas zonā vairāk nekā 90 dienas, jebkurā 180 dienu periodā, ar nosacījumu, ka e, ceļotājs nepaliek vienā dalībvalstī ilgāk par 90 dienām. Vispirms došu vārdu Ortefo kungam, lai viņš mums īsti pastāstītu, par ko šeit ir runa, un pēc tam došu vārdu pārējiem runātājiem. Atkal atgādināšu, ka jūs nedrīkstat pārsniegt jums atvēlēto stāšanās laiku. Artfokungs. Paldies, vicepriekšādātājs kundzei. Pirms eh, dosim vārdu runātājiem, es gribētu jums īsi pastāstīt par šo vīzu, ko jūs tikko ļoti labi aprakstījāt. Tātad šeit ir runa par jaunu dokumentu, kas ļaus ceļotājiem uzturēties vienu vai pat divus gadus eh, Eiropas, eh, Eiropā Schengenes zonā. Komisija ir uzstājusi uz ekonomiskiem labumiem, ko varētu dot šāda vīza, un tas varētu radīt pat uh, Eh, līdz pat 1 eh, miljardam eiro gadā Eiropas Savienībā. Tāpat arī ir norādīts, ka eh, kritēriji ir pietiekami augsti, lai ierobežotu nelegālās imigrācijas risku un lai samazinātu arī drošības riskus, jo galu galā pašlaik visi pilsoņi ir uztraukušies par drošību Eiropā. Uh, Tā tad ir iespēja vērsties pret eh, drošības riskiem un arī pret nelegālo migrāciju. Un eh, ir arī pieņemti divpusēji līgumi starp dalību valstīm un dažām trešajām valstīm, piemēram, Jaunzēlandu un Japānu, un šos eh, līgumus varētu izmantot. Piemēram, es pats personīgi nāsmu dzirdējis par nelegālās migrācijas risku no šīm valstīm. Uh, Es redzu arī, ka IKP šajās valstīs ir augstāks par vidējo Eiropā, un tāpēc eh, šeit nevajadzētu būt nekādām šaubām. Taču es gribētu arī pastāstīt par Japāņu un Austrāļu interesi par šīm vīzām, jo līdz šim uh, viņiem šādas procedūras nebija pieejamas. Es eh, gribētu arī norādīt pa, uz drošību. Komisijas eh, prezentācijā 5. martā par to tika runāts, un man arī uztrauc nestabilitāte tādos reģionos kā Vidusjūras reģions, Āfrikas raks, eh, Tuvie Ostrumi, un eh, draudi Eiropai pašlaik ir ļoti augstā līmenī. Mums vajadzētu pārdomāt drošības dimensiju vīzu politikā, un, protams, ka šī dimensija attiecas arī uz apceļošanas vīzu. Uh, Protams, ka imigrācijas riski, īpaši nelegālas imigrācijas riski jau tagad pastāv uh, attiecībā uz īstermiņu vīzām. Bet mums nevajadzētu būt naiviem un nevajadzētu teikt, ka šie riski nepastāv attiecībā uz apceļošanas vīzu. Mēs redzam, ka šeit nav tādu nepārvarāmu šķēršļu. Uh, cilvēki var itin viegli uh, atcelt gan viesnīcas rezervācijas, gan arī lidmašīnu biļetes. Tāpat arī nevar uh, ai, noliegt, ka uh, varētu izveidoties uh, noziedznieku tīkli, kas uh, varētu uh, viltot dokumentus. Tāpat eh, ir jādomā par māksliniekiem, par sportistiem, par uh, luksus preču rūpniekiem, kas varētu izmantot šādas vīzes, kas savukārt varētu nodrošināt ekonomisko labumu dalību valstī. Šodienas runātāji varētu mums pastāstīt, kāds līdzsvars ir vajadzīgs, lai nodrošinātu uh, šos drošības apsvērumus un lai mēs varētu gūt ekonomisko guvumu. Es priecājos, ka pie mums ir eh, Līs Martens, mm, kurš ļoti labi pārzina šo jomu, eh, mākslinieku jomu, eh, jo te ir runa par festivālu un citu lielu pasākumu organizēšanu. Martens kundze ir arī no Pērla līgas, tātad te ir runa par izpildītāju mākslinieku nodarbinātāju asociācijas līgu. Uh, Priecājos arī, ka mūsu vidū ir Mišels eh, Dežegers. Viņš eh, mums tikko pastāstīja, ka viņš ir darbojies dažādos diplomātiskos amatos ļoti sarešķītā vidē. Viņam ir ļoti plaša centrālās administrācijas pieredze. Es domāju, ka viņa teiktais mums būs ļoti noderīgs. Paldies arī Jolandai Gaļiego un Mairai Rozē, kas pārstāv komisiju un Latvijas prezidentūru. Lūk, priekšādātājs kundze, dažos vārdos esmu izstāstījis to, ko vēlējos jums teikt, un domāju, ka tagad vajadzētu dot vārdu mūsu runātājiem. E, paldies! E, Laisa Martensa, lūdzu, desmit minūtes. Paldies! Labdien! Gribu teikt paldies Eiropas parlamentam par uzaicinājumu šeit piedalīties. Es uh, iepazīstināšu jūs ar uh, skatos uh, performances mākslām un mūzikas sektoru saistībā ar vīzu problemātiku. Mēs pilnībā atbalstām vīzu kodeksa pārskatīšanu, bet gribam arī paust mūsu viedokli par šo um, apceļošanas vīzu. Uh, piemērs cilvēks, par ko es gribu pastāstīt, tas ir horeogrāfs un uh, tad dejas mākslinieks, kas uh, aktīvi darbojas Beļģijā. Viņš ir saņēmis vairākas balvas. Viņš piedalījās arī Annas Karēņinas filmas uh, horeogrāfijā, kas saņēma Oskaru. Un sadarbojies ar eh, Laskāls teātri Milānā, eh, Cirque du Soleil eh, cirku un daudzām citām ļoti nozīmīgām kultūras iestādēm. 2013. gadā ir Uh, ir notikuši daudzi projekti iesaistot cilvēkus no daudzām valstīm org un org organizēti daudzas, daudzas teātra un deju um, uh, produkcijas. Uh, vienā no šiem projektiem iesaistījās 20 cilvēki, uh, lielākā daļa no viņiem no Kanādas, bija arī darbinieki vai cilvēks iesaistījās no Japānas Un tagad, eh, ja mēs atgriežamies Schengenas uh, teritorijā, tad uh, situācija kļūst interesanta. Kanādas dejotāji, kas ieradās, mums bija jāatpestī no um, uh, patvērumu meklētāju uh, tādas iestādes. Bija cilvēks, kas netika ielaists lidmašīnā Seulā Tad bija Japāņu mūziķis, kuram bija eh, jāatgriežas Japānā, jo viņš nevarēja atkārtot atgriezties Schengenā. Un šādu piemēru ir daudz. Šādos projektos ir ļoti grūti atrast aizvietotājus, jo vai nu tādu tik labu dejotāju nav, vai tas ir ļoti dārgi, vai arī nepieciešams lielāks mēģinājums skaits. Mēs mēģinājām meklēt palīdzību pie Beļģijas valdības un panākt, lai Schengenā varētu iebraukt caur Beļģiju. Uh, problēmu dēļ vairākas izrādes bija jāceļ, man bija jārunā ar vairākiem ministriem, uh, notika aizkavēšanās un uh, Un bija nu, arī dažādas tādas kompetenci sadalīšanas problēmas. Mēs, es pārstāvu organizāciju, kas uh, piedalās pārunās par kolektīvajiem līgumiem kultūras sektorā. Mēs esam pārstāvam ļoti strauji augošu sektoru un dodam lielu ieguldījumu arī Eiropas ekonomikā. 2,2% IKP mēs radām un vairāk nekā 7 miljoni uh, strādājošo ir mūsu sektorā um, apceļošanas vīza ir ārkārtīgi nozīmīgs rīks, uh, ko mēs grasāmies izmantot tālāk. Un mēs veicinām kultūras apmaiņu, kas ir arī nepieciešama uh, ekonomikas attīstībai. Un ceļošana ir neatņemama mūsu darba sastāvdaļa. Mēs sadarbojamies ar dažādu tautību cilvēkiem, jo tautībai mūsu sektorā nekādas nozīmes nav. Nozīme ir tam, ko cilvēks var izdarīt, ko viņš māk. Un tai pašā laikā katrs eh, mākslinieks kaut ko atnes arī no savas dalību valsts un dod savu ieguldījumu mākslas projektā. Mēs strādājam pie jaunām mākslas formām. Mūsu organizācijā mēs arī veicām tādu kā simulāciju, ja ir šis termiņš 90 dienas, 180 dienu laikā, tad uh, tas apdraud, šis ierobežojums apdraud arī mūsu uh, ienākumus pirmkārt jau mākslinieku, tas attiecās uz māksliniekiem, viņiem jāatgriežas mājās pēc trim mēnešiem, viņiem ir papildus ceļošanas izdevumi, izdevumi par vīzām, izdevumi par dzīvošanām, par dzīvošanu, un ir arī netieši efekts. Mākslinieks nevar būt pārliecināts, ka viņa ka viņš var atrast jaunu darbu, jo vīzu sagatavošana bieži prasa daudz laika. Kādu iespaidu šis projekts var atstāt uz uzņēmumiem? Tieši ir, efekts ir tāds, ka izmaksas var būt no 7500 līdz 25 tūkstošiem par vienu uzstāšanos, un zaudējumi ir nopaļojami līdz 75 miljoniem eiro gadā. Un uzņēmums Eastman sniedz desmit izrādes mēnesī, un nevienmēr ir iespējams izrādes pārcelt uz vēlāku laiku. Ne, netieši iespējas ir jāzaudē laiks, piesakoties vīzu izsniegšanai Un eh, ir jāmaina līguma noteikumi, jāveltīja laiks, eh, mēģinot saplānot eh, darbu, mēs zaudējam nodarbinātības iespējas. Tāpat zaudējumus rada arī tas, ka mēs strādājam ar ārpakalpojumiem, piesaistam tehniķus, gaisa māksliniekus, eh, transportē uzņēmumus, gastronomijas uzņēmumus, un ja mums kaut kas ir jāatceļ, mēs, eh, mēs varam zaudēt kopumā mūsu sektorā 180 miljonus gadā. Tad runājot par uh, pasākumu norises vietām, tad šeit ir gan tiešas, gan netiešas izmaksas. Mēs zaudēsim sponsoru atbalstu un uh, būs virkni citu problēmu. Ekonomiskais efekts var būt no 500 miljoniem līdz, 2, līdz 4 miljārdu eiro zaudējumiem, bet ir izpētīts, ka investējot 1 eiro kultūrā tiek nopelnīti 4 līdz 8 eiro, kas atgriežās ekonomikā. Tātad apceļošanas vīzas, kam tās būs domātas? valstīm, kurās ir vajadzīgas vīzas, valstīm, kurās, kuras, kuru ieguldījums kultūrā ir ļoti liels, Japānā, Kanādā, Dienvidkorejā, ASV, kas daudz investē kultūrā. Tad daži vārdi par tā saucamajiem labticīgajiem uzņēmumiem tie ir uzņēmumi, kuru darbinieki uh, saņem uh, uh, līgumus vai slēdz līgumus, kuriem, kuriem var uzticēties. Tie darbinieki, kas spēj plānot savu darbu iepriekš, Yeah um, runājot par uh, risku, par to, ka varētu parādīties lielas migrantu plūsmas, mūsuprāt, kultūras jomā šie draudi nav ļoti lieli. Tad man ir daži secinājumi vīzas, vīzu kodeksta un ap, apceļošanas vīzu pārskatīšana ir nepieciešama. Mēs jau desmit gadus veicām labēšanu un norādām uz konkrētām problēmām. Apceļošanas vīzas, kas būs efektīvas, ļaus uh, attīstīt mūsu sektoru, veicināt nodarbinātību, īstenot vairāk projektu. Tāpat eh, palielināsies nodokļu ienākumi valstīs. Un Mēs piesaistām arī dalībniekus, māksliniekus no valstīm ārpus Eiropas. Uh, apceļošanas vīza būs instruments, kas visiem dos ieguvumu vai labumu. Mūsu sektoram ir ļoti liels potenciāls, ko mēs neapzināmies daļēji arī tāpēc, ka vīzu ierobežojumi ir tik ļoti jūtami. Paldies! Tagad atkal Dosim vārdu Mišelam Dežagēram no Francijas ģenerāla konsulāta par, varu tagad izteikties par apceļošanas vīzām. E, oui, merci. Jā, paldies. 15 gadus manā dzīvē strādāju par um, ģenerālu konsulu Japānā, Kodivārā, Alžīrijā, vēl dažās valstīs. savas karjeras ietvaros varbūt pie, piecas, sešas reizes um, dzirdēju cilvēkus runājam par uh, tādu cilvēku problēmām, kuriem vīza būtu vajadzīga mm, vairāku Schengens valstu apmeklēšanai uh, laika posmā garākā par 80 dienām. Ko es ar to gribu teikt, ka īstenībā šī ir tāda nedaudz uh, margināla problēma. Te Eh, mums ir juridiski apsvērumi, jā, bet tas neskar visas eh, nācijas, Japāna, piemēram, Kanāda. Mums eh, ir bilaterāli nolīgumi par vīzu atvieglojumiem, bezvīzu režīmu praktiski. Mums ir šie nolīgumi, un Japānis, ja Japānai ar Franciju ir šis, šis nolīgums parakstēts, var palikt trīs mēnešus Mm, Francijā jā, ir nolīgums citu valstu, Beļģiju, piemēram, arī tur viņš var palikt 90 dienas. Nu, problēma tiešām ir tāda ierobežota. Bet, nu, tā pastāv. Īpaši studentu vidū, cilvēku vidū, kam es ļoti simpatizēju, Erasmus Mundus programmas studenti, kas man uh, stāstīja, teiksim, divus mēnešus esmu Francijā, un tad, tad vēlos pavadīt divus mēnešus Vācijā, un tad Spānijā. Un katru reizi man vajag atsevišķu vīzu. Jā, šāda problēma ir. Un te vajadzīgs konkrēts risinājums. Vai apsarošanas vīza šeit būtu atbilde? Šī brīža redakcija nevienam nav izprotama, tas man arī jāpasaka, arī speciālistiem nē. Bet es to saprotu, jo tur mēs uh, atsaucamies uz atsevišķiem vīzu kodeksa apsvērumiem, lai neatkārtotos, un tas rada apjukumu. Bet arī terminoloģija ir tāda ļoti neskaidra, kas tur uh, tiek izmantot. Kurš to var pieteikt vispār? Visnībā visi ik viens. Tā nav vīza, kas domāta māksliniekiem vai kādām citām kategorijām, pilnīgi visiem. Izsniegšanas eh, noteikumi ir eh, tādi paši, kā īstermiņa vīzai eh, vīzu kodeks ietvaros. Jā, aizpilda veidlapu, jāsamaksā nodeva, jāpiekrīt datu ievākšanai, biometrisko datu ievākšanai. Uh, un var iesniegt pieteikumu. Vai jūs teiksiet, ka beneficiāru nav tik daudz? Bet mani kā konsulu neinteresē šie saņēmēji, mani interesē iesniedzēji, iesniedzēju skaits, jo es pie tā strādāju, mm, katru mēnesi es izskatu pieteikumus Un, uh, ja es atteicu vīzu, eh, visbiežāk tas man prasa vairāk darba nekā vīza, kur es piekrītu, jo parasti te varētu būt kāda apelācija vai Eiropas parlaments var iejaukties hm, arī iespējams. Eh, tad visa šī pārsūdzēšanas procedūra var sākties. Uh, man pašam var pārjautāt centrāla administrācijā, kāpēc jūs atteicāt šo vīzu, tātad tas var turpināties ilgu laiku. Es domāju, ka šeit jāpadomā arī par um, uh, enerģijas un uh, resursu uh, izšķiešanu tieši konsulātiem. Uh, Ne, nu, īstenībā, kā es jau teicu, ik viens var to pieprasīt, tā tad um, cilvēks var vienkārši ierasties konsulātā un teikt, ka vēlas šādu apceļošanas vīzu, ja viņš uh, plānojas tādu maršrutu, ceļojuma maršrutu pa vairākām Schengens valstīm, un mums pie tā jāstrādā. Tad šāda problēma ir kapacitātes problēma. Tad ir arī kompetentās iestādes, kompetentās uh, valsts. Mm jautājums. Īsnībā eh, kompetentā valsts ir pirmā valsts, ko apmeklē šis ceļotājs. Nedomājieties eh, kādu grupu, kas ierodas eh, Amsterdamā tikai tāpēc, ka biļetes bija lētākas un dodas tad uz Vāciju vai Franciju. Tik un tā, Holandas konsuls būs atbildīgā persona problēmu gadījumā. Un tad eh, šo vīzu var uzskatīt par pamatojumu eh, darbam citā valstī. Bet tur ir arī pretruna. Jo, lai strādātu, vajag darba atļauju. Un šo darba atļauju eh, vajag pieprasīt kompetentajā valstī. Bet, ja viņš saka, ka nestrādās, tad viņš neko nepieprasa, un tad var rasties visādi veidi problēmas. Tad uh, nepieciešams arī uh, piemērots ceļošanas motīvs un pierādījumi. Konsulam ir ļoti grūti to izvērtēt, kāds, kāds pierādījums te var ievākt, kāds motīvs ir piemērots, lai uzturētos Schengens valstī 80 dienas vai 90 dienas, tas ir vai 180. Mm, tas um, ir ļoti neskaidri. Tad arī medicīniskā ceļojuma apdrošināšana. Tā piemērojama tādā pašā uh, apmērā kā attiecīgās valsts iedzīvotājiem, pilsoņiem. Bet ja cilvēks uzturas piecās, sešās valstīs, kā tad šī apdrošināšana jānoformē? Tad cilvēkam jāpierada, ka viņam ir finanšu līdzekļi attiecīgi, lai uzturētos sevi uzturētu Schengen zonā. Nu, atsevišķās valstīs varbūt tas labi darbojas, bet eh, citām valstīm nu, tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Un tādi pierādījumi, ko mēs saņemam, nu, tā, tie nemaz nav izmantojami. Nu, tad visi šie dosie ir jāizskata 20 dienu laikā. Tas ir ļoti maz. Un man šo 20 dienu laikā ir eh, jā, jāizdebina uh, vai cilvēkam ir tiesības uzturēties vai strādāt Schengen zonā. Tas tiešām ir ļoti um, maz laika. Mākslinieku problēma, pie tās vēlos atgriezties. Um, es jums teikšu, kolēģe, šis mehānisms ir ļoti uzticams, bet um, kāpēc, teiksim, jūsu māksliniekiem es eh, izsniegtu vīzas un citu pārstāvju eh, māksliniekiem vai citu nozaru māksliniekiem es atteiktu. Un tad, nu, visi var sevi devēt par māksliniekiem kaut kādā veidā un pieprasīt šo vīzu. Tad it kā šī vīza domāta turistiem. Jā, man ir eh, draugs, eh, kas dzīvo eh, tieši eh, blakus Francijas robežai, Beļģijā. Un viņš man aicina pie viņa ciemoties kādu laiku. Nu, tad es varu izmantot šo vīzu un uh, palikt pie viņa līdz pat diviem gadiem. Uh, Un eh, es pilnīgi likumīgi varu pieprasīt šādu apceļošanas vīzu, kaut arī tas ir 20 minūšu attālumā no mm, manas mājas. Vai eh, tas tā ir domāts? Mums eh, vīzu kodeksā jau ir 33. pants. Varbūt to var izmantot, lai palīdzētu mūsu māksliniekiem pagarināt Schengens vīzu, paliekot tomēr vīzu kodeksā ietvaros. No, jo šeit ar šo apceļošanas vīzu mēs veidojam tādu monstru, administratīvo monstru, mēs uh, uh, paveram durvis un nezinām, ar ko tas viss beigsies, un tas man šķiet bīstami. E, Paldies! Tagad mums ir laiks jautājumiem un atbildēm. Dipraikungs, lūdzu. Uh, merci, madame la prezidente. Paldies priekšsādātājiem. Es uh, nezinu, tas ir Dejāgarkungs vai Dežagērkungs. Viņš vienmēr no Francijas jāsaka Dežagēr tomēr, nezinu. vai tomēr, eh, te mēs runājam par flāmu izcelsmi, un jāsaka, de Jāgera kungs. Varbūt iepriekšējā dzīvē jūs bijāt prokurors, jo jums eh, bijuši tādi dosie jāskata, bet nē, nu tas, tas ir joks, tas ir joks. Bet nu, jāsaka, ka es jums daudzējādi varu piekrist. Es arī par 33. pantu domāju. Jā, varbūt te mums ir piemērots elastīgums, lai ieviestu šos jaunus noteikumus. Bet mums tomēr, man tomēr ir eh, vairāki jautājumi, kas saskan ar jūsu pārdomām. Tiešām apbrīnojami, ka ik viens var pieteikt šo vīzu. Un šajos noteikumos kaut kas nav īsti definēts. Mēs pat nemēģinām teorētiski identificēt tās personas, kas varētu izmantot šo te pakalpojumu. Tas ir ļoti dīvaini. Tad eh, pierādīt eh, motīvu. Tas tā juridiski skan ļoti dīvaini. Tad, tad, kā to pierādīt. Pierādīt, ka ir tāda vēlme, vai pierādīt, ka ir tāds plāns. Tas tā mm, ļoti dīvaini noformulēts. Nu, varat pieprasīt iesniegt ar uh, rezervāciju viesnīc, viesnīcā vai uh, pieprasīt iesniegt līgumu vai kādu citu dokumentu. Uh, kaut ko melnu uz balta, bet, nu, pamatot vai pierādīt nodomu vai motīvu, tas tā ļoti sarežģīti. Man ir viens cits jautājums, ko es jau uzdevu un nesmu saņēmis atbildi. Teorētiski var būt labumu no šiem jauniem noteikumiem ja tiek saņemta atļauja eh, palikt vienu gadu vai pat divus eh, gadus Schengena zonā, dzīvojot 90 eh, dienas maksimāli vienā valstī Schengena zonā. Tas, tas, tas otrais gads te var nakt klāt, bet pēc tam, kas notiek, cilvēks iesniedz jaunu pieteikumu, ne, neizceļojot no Schengen zonas, bet pēc diviem gadiem Kas tad notiek? Viņam jādodas prom, vai viņš var iesniegt pieteikumu, palikt vēl gadu, vai tas tiek pieļauts, netiek, kā tas tiek izdarīts. Nu, īstenībā parasti, ja cilvēks vēlas palikt uh, neierobežot ilgi, tad viņam vajag pastāvīgu uzturēšanās atļauju. Uh, bet eh, nekas tāds tekstā nav atrodams. Runa tikai par šiem diviem gadiem. Būtu labi, ja es saņemtu arī precīzi atbildi uz šo jautājumu, jo es to tiešām neatrodu tekstā, un es pieļauju, ka komisijas ierēģi tomēr gudrāki par pieticīgiem parlamenta deputātiem un zinās, ko man teikt šajā mm, jomā. Paldies! Uh. Yep, Mr. Ortofo. Have... Ortofo, kungs, lūdzu. Esmu referents priekšsēdētājs kundzes, līdz ar to, protams, ir daudz jautājumu. Tas došu ātri komisijai vispirms. Jūs zināt, eh, jūsu priekšlikums eh, izraisīs eh, šaubas par to, mm, cik ieguvēju mums būs Tātad eh, par skaitu, par ekonomisko izdevīgumu arī ir šaubas, un arī par drošību ir šaubas. Un es vēlētos ietekmes novērtējumu, jo nevar izveidot jaunu vīzu kategoriju neapzinoties sekas. Tad kur tad mēs esam runājot par ietekmes novērtējumu? Nu, precīzāk, runājot par ieguvēju skaitu. Jūs teicāt, ka turismu nozare būs galvenā ieguvēja. Mm, bet, ja mūsu viesis no Francijas, pat ja viņam ir flāma uzvārds, viņš tomēr ir no Francijas, viņš saka, ik viens var sevi izdot par turistu un pieteikt šo vīzu. Un tātad te varbūt simts cilvēki, varbūt arī miljons. Vai komisija ir esmu padomājusi par to, kas var notikt ar konsulātiem, ka tie vienkārši tiks uh, pārslogoti un neizdzīvos šādos apstākļos. Un tad arī kā šī vīza saskanēs ar uzturēšanās atļaujām, kas ir dalību valstīm. Un kas notiek um, pēc diviem gadiem? brīvās aprites, tā teikt, Čengens valstīs. Un Martēns kundze, varbūt um, jūs varētu precizēt, kādas ir um, Eiropas kompānijas, kas var apdrošināt Eiropas turnēju pa uh, 90-80 dienu um, laikā. Un um, varbūt jūs varētu pieminēt arī kādus māksliniekus, ko šī kompānija varbūt nodarbina. Varbūt runa ir par tādām kompānijām kā Cirque du Soleil, kas ir slavena cirka mhm, kompānija, bet nu, viņam varbūt tas ir iespējams, viņam ir šķiet savs advokātu birojs, ceļošanas birojas, uh, galvenā mītne un tā tālāk, bet uh, vai tas nenozīmē, ka tas skar tiešām tikai lielas kompānijas, kas uh, nodarbina pasaulē slavenus māksliniekus, profesionāļus, un vai mēs to vēlamies. Kā tas ietekmēs spēju piedalīties šajā schēmā. Un uh, varbūt šī būs uh, tāda ļoti selektīva schēma. Vai uh, arī tāda schēma, ko izmantos vienīgajam nolūkam nokļūt Schengen zonā. Un, uh, ja tas būs vienīgais nolūks, tad noteikti var izmantot juridiskos robus. Un um, te es domāju arī par visādu veidu kontrabandu, un kontrabandistiem. Jūs jau pieminējāt šo izskatīšanu, šos uh, beneficiārus, drošības apsvērumus, pierādījumus. Ko tad uh, jūs ieteiktu, runājot par šiem īpašajām klientu kategorijām? Nu, tiešām sportisti vai mākslinieki vai studenti. Varbūt eh, jūs varat minēt tādas konkrētas kategorijas, eh, kuras mēs te varētu iekļaut un kas neapdraudētu pārāk eh, daudz Schengen zonu. Un tad jums ļoti labs piemērs bija par studentiem, piemēram. Un varbūt komisija var paredzēt kādu citu vīzu, ne apceļošanas, bet citu nosacījumu vai noteikumu, ar kuru risināt šo problēmu. Paldies, un tagad Fajon kundze. Paldies. Man nav jautājumu. Es domāju, ka tāpat jau izskanēja pārāk daudz jautājumu. Man ir viedoklis, ko piedāvāt. Uzskatu, ka apceļošanas vīzas priekšlikums ir uh, milzīga inovācija. Un um, es ceru, ka priekšlikums tiks uzlabots saturiski, lai mēs tam varētu piekrist. Dienas beigās jūs pieminējāt māksliniekus, Sirgdus Lei, uh, studentus, um, mm, sportistus, uh, dažādu, dažādu ceļotāju kategorijas. Uh, Mums jāpadomā, kā viņam palīdzēt. Es tiešām ceru, ka komisijas priekšlikumu var uzlabot, bet nevajadzētu atteikties no idejas, jo ideja tiešām ir lieliska. Labi. Tad uzklausīsim atbildes eh, Mārtens kundze. Paldies. Man Bija vairāk jautājumu par studentiem. Es um, nevaru atbildēt, jo es pārstāvu profesionālus māksliniekus, um, kas uh, pelna iztiku ar māksliniecisku aktivitāti. Nu, man nav citas pieredzes. Un es uh, domāju par daudziem um, cilvēkiem. Tas ir jautājums bija, vai daudzi cilvēki pieteiktos šādai vīzai. Es domāju, ka nē. ja papētīsiet, eh, mums nemaz nav tik daudz eh, mākslinieku, eh, kam būtu vajadzīgs šis pakalpojums. Mēs tagad runājam arī par dalīto atbildību. Es labi pārzinu mākslas nozari Flandrijā. Mums tur ir atsevišķas vairākas kompānijas un uh, jā, dažreiz eh, tam nepieciešams eh, laiks, uz, tad nepieciešams uzturēties vairāk par trim mēnešiem, un eh, būtu dīvaini nosūtīt viņus atpakaļ, un lai, viņi, lai pagarinātu šo vīzu. Es varu pieminēt Rozas, Deju kolektīvu, muzikālās grupas, filharmoniju. Uh, Un, um, ja ar viņiem visiem es esmu runājusi un jautāju, kā viņi tiek galā. Un viņi teica, ka īstenībā bieži viņi ir pašnodarbināto personu status. Nu, un tad uh, atkarīgs no tā, vai viņi saņem vīzu vai nē. Ja saņem, tad viņi dodas, uh, ja nē, tad nedodas. Tas ir. Uh, mūziķiem, piemēram, bet eh, dejotājiem tas ir daudz sarežģītāk, jo viņiem ir notiek mēģinājumi regulāri, un ja kāds nevar piedalīties, tad, nu, jāmeklē kāds cits. Tas var būt sarežģīti. Kultūras eh, ministrija bieži saņem finanšu atbalstu no komisijas un, lai saņemtu šo palīdzību, jāizpilda kritēriji. Un, ja jau mums ir šis komponents, kas izpilda šos kritērijus, tad tās ir pietiekami drošas un nerada apdraudējumu. Vai līdzīgas vīzas pastāv? Bija arī tāds jautājums. Nē, te ir, zināms, robs. Teiksim, Kanāda, Amerika, Japāna, Dienvidkoreja. Korejā kur ir šī, šie bezvīzes nosacījumi. Un, kad mums tur bija viesizrādes, nu, bija ļoti grūti ceļot, pārvietoties. Un man bija visi pierādījumi, visi līgumi, bet eh, nebija iespējams eh, pagarināt šo vīzu pēc 90 dienām nekādā veidā. Bija jābrauc prom un viss tā ka te tiešām ir tāds vakums. Jā, tad par šo mm, motīva vai nodoma pierādīšanu. Mm, mm, tas tā ir, ir tas ir jāiesniedz, un tikai pēc tam eh, tiek parakstīts līgums. Eh, tam ir paredzēta procedūra, bieži eh, tur jāatrunā. Arī uh, izrādes uh, apstākļi un uh, jānovada mēģinājumi un uh, tikai pēc šī motīva pamatošanas vai pierādīšanas tiek uh, noslēgts līgums. Tā kā īstenībā mūsu vidē tas ir kaut kas pazīstams, ar ko mēs varam sadzīvot. Tad eh, medicīniska apdrošināšana, eh, bankas izraksti, algas mm, mm, vai kontu izraksti. Nu, šie cilvēki ir profesionāļi. Īstman Dēns kompanija gadējumā eh, šī ir juridiska persona un um, šī kompānija, un um, uh, viņiem ir uh, savs sekretariāts, um, uh, māksliniekiem ir konti bankās, uh, nauda ir uh, šajos kontos, un kompānija uzņemas apdrošināšanas lietas nevis uh, paši mākslinieki. Mm, ja vai Beļģijā viņam ir sociālā apdrošināšana. Un viņi par to maksā, bet uh, tas atkarīgs no tā, vai viņi izpilda kritērijus uh, pensijas vai pabalstu saņemšanai. Un tad vienkārši izvērtē šos kritērijus, tā kā te arī nerodas uh, būtisks apdraudējums. Paldies, uh, un Dejāgara kungs vēlreiz. Si. Alors, il est vrai que Paldies! Taisnība. Šīs kundzes asociācijas algotajiem cilvēkiem, protams, ir tiesības uz dažādām garantijām, taču tie nav tikai mākslinieki, kuriem ir vajadzīga šīs apceļošanas vīzas. Vajadzētu arī padomāt par potenciālajiem eh, pieprasītājiem. Ja ir runa par labticīgiem un tikai labticīgiem vīzu pieprasītājiem, tad noteikti nebūtu problēmu, bet eh, problēmas radīsies attiecībā uz dokumentiem, kas varētu būt viltoti un kur būs grūti noteikt, vai šie dokumenti ir īsti vai viltoti, un tas prasīs laiku. Labticīgie jau mums eh, neaizņem daudz laiku, ne jau jūs mākslinieki aizņem mūsu laiku. Mūsu laiku aizņem tie cilvēki, par kuriem man nav īstas skaidrības. Kad es darbojos kā ģenerālkonsuls Kodivuārā, man bija ļoti daudz šādu sīku problēmu. Man bija jāizskata dažādi līgumi, dažādu organizāciju iesniegtie īres uh, līgumi un tā tālāk. Un tāpēc man bija grūti noteikt, vai šī mākslinieku mm, grupa ir vai nav īsta. Man bija grūti noteikt, vai šie mākslinieki bija reģistrēti, vai tie bija piesaistīti konkrētai trupai. Protams, ir arī grūti orientēties visās Francijas iestādēs, nerunājot par ārvalstīm. Problēmas eh, rodas tad, ja uh, klientu skaits ir ļoti liels, tas varētu radīt ļoti lielu slogu konsulātiem, jo parādīsies daudz dažādu virzienu, kuros, kuri būs jāizpēta. Ortefaukungs man uzdeva jautājumu par to, kā uzlabot situāciju. Saglabājot ekonomisko labumu. Atklāt sakot, neesmu daudz par to domājis, jo šo projektu tikai tagad esmu iepazinis, un zināmā mērā varētu teikt, ka nodrošinot specifisku regulējumu tik īpašam gadījumam, mēs tikai pagarināsim to tekstu sarakstu, kas ir jāizmanto konsulātos. Mēģinot lasīt uh, šos līkumu tekstus, mēs varam konstatēt, ka tie ir ļoti grūti saprotami. Varbūt vajadzētu integrēt šīs prasības jau esošajos tiesību aktos. Mēs jau tagad domājam par vīzu pagarināšanu. Varbūt, uh, ka e, tas arī ir īstais ceļš šeit gribu pieminēt 33. pantu. Administratīvās iestādes, kas ir atbildīgas par e, šo vīzu pagarināšanu, e, parasti e, saskaras ar šo vēsturisko trīs mēnešu periodu. Un ir jautājums par to, vai būs iestādi, kas varētu darboties ar šiem cilvēkiem, un ir jādomā par to arī, kādas garantijas varēs radīt. Bet ja mēs noteiksim šādas iespējas neierobežotam kategoriju skaitam, mēs radīsim ļoti lielu darba slodzi konsulātos. Konsulātos, protams, ir personāls, bet šis personāls nav bezizmēra. Tāpēc ir grūti atbildēt, kā rīkoties. Ja ir runa par šādām uh, apceļošanas vīzām, un ja man būs milzīgs skaits ar uh, šādu vīzu pieprasītājiem, tad uh, es vairs nevarēšu uh, darboties ar citiem vīzu pieprasītājiem. Nu, ja man būs nekavējoties jāpieņem viens vīzu pieprasītājs, man būs automātiski jānulē vizīte kādam citam, gluži tāpat kā zobārs rindā. Tad, tad varbūt mums vajadzētu izmantot mūsu izstēli, varbūt mums vajadzētu pielāgot jau esošo regulējumu, uh, lai iekļautu tajā eh, šo cilvēku kategoriju, kuriem ir vajadzīga šāda tipa vīza. Saprotu, ka šeit pastāv rops likumā. Nav. Labi. Tagad ir paredzēta uzstāšanās eh, Eiropas komisijai. Jolanda Gaļiego. Paldies! Paldies visiem runātājiem! Ir uzdoti daudzi jautājumi, Sākšu ar vienkāršākajiem. Vai mums ir vajadzīga šāda vīza? Jā, tā ir vajadzīga. Ir atzīst, ka, ir atzīts, ka eh, pastāv um, šāds juridisks rops. Mēs neesam neko paredzējuši trešo valstu pilsoņiem, kuriem ir leģitīms iemesls uzturēties Eiropas Savienībā vairāk nekā 90 dienas un kur neuzturas tikai vienā dalībvalstī. Konstatējam arī zaudējumus ekonomiskā ziņā, tāpēc mēs mēģinam risināt šo a, uh, problēmu. Dažas valstis izdod īstermiņa vīzas un uh, pēc tam um, pagarina to derīguma termiņu. Tas neatbilst Schengenas 90 dienu uh, nosacījumam. Mēs uh, izveidojām šos noteikumus 50. Uh, gados un praksē tas varētu novest pie tā, ka Jaunzēlandietis varētu uzturēties vairāk nekā četrus gadus Eiropas Savienībā, jo Jaunzēlanda ir noslēgusi daudzus divpusējus līgumus ar vairākām valstīm, bet ir grūti pateikt, vai tas atbilst Schengens kodeksam. Tas rada grūtības arī robežsargiem. Ja šie uh, cilvēki m, mm, dodas prom un bieži vien par divpusējiem līgumiem nav nekas zināms, un tad cilvēki pie robežas tiek apturēti. Esam jau saskāršies ar šādām problēmām. Domāju, ka vajadzētu uh, risināt šo jautājumu. Pašlaik mēs mēģinām rast kompromisu, un mēs saprotam, ka eh, šo tekstu ir grūti lasīt. Mēs eh, priekšlikumā teicām, ka to varētu apvienot ar vīzu kodeksu. Mēs redzam, ka šeit ir daudz eh, savstarpēju atsauču. Daudzi nosacījumi vīzu kodeksā tiek piemēroti, tātad darba slodze konsulātos nebūtu tik liela, īstenībā nosacījumi nebūtu tik atšķirīgi. Tas nozīmē, ka tie paši darbinieki, kas darbojas ar īstermiņa vīzām, varētu darboties arī ar šī tipa vīzām. Um, varbūt vajadzētu specializēt apmācību, bet tas nebūtu tik sarežģīti. Mēs varētu arī noteikt laika grafiku pārējais periodu, kad tam ir jāstājas spēkā, bet noteikti konsulātiem darba slots nebūs tik liela. Dažos konsulātos darba nav nemaz tik daudz. Daudzi nosacījumi tātad paliek spēkā. Tātad, vai šie nosacījumi attiecas uz visiem? Vai visi varēs saņemt apceļošanas vīzu? Nē, tikai tie cilvēki, kas atbilst visiem kritērijiem, varēs šādu vīzu iegūt. Un šie kritēriji ir daudz stingrāki. Tātad te ir runa par iztikas līdzekļiem vienam gadam, un to ir diezgan grūti izpildīt. Tātad ir jāpārbauda mm, tas, vai šādi uzturēšanas līdzekļi tiešām ir, pierādījumi uh, 90 dienu periodam. Schengens vīza kodeksā ir jautājums par nolūku atgriezties izcelsmes valstī. Tātad ir jānoskaidro, vai ir, ir šis nolūks atgriezties izcelsmes valstī. Ja papildu nosacījumi netiek izpildīti, un kā jau es minēju, šai uh, Eh, pieteicēju kategorijai šie kriteriji ir daudz striktāki nekā īstermiņa vīzām, tad vīza netiek izsniegta. Tātad nav nekāda pienākuma izsniegt vīzu. Vīza tiek iesniegt, izsniegta tikai tad, ja tiek izpildīti visi kriteriji. Kāpēc eh, nav ierobežots eh, šis priekšjums tikai konkrētām cilvēku grupām? Mēs saņēmām ļoti daudz sūdzības no uh, izpildītāju mākslinieku puses, un visticamāk, ka šis priekšlikums attieksies tikai uz šādu cilvēku kategoriju. Bet ir arī individuāli ceļotāji, kas vēlas eh, atrasties ceļojumā vairāk nekā 90 dienas Schengenas zonā, un viņi nerada nekādus eh, riskus Eiropai, tie ir vai no nu amerikāņi vai japāņi, viņiem ir vajadzīgie iztikas līdzekļi, uh, tad eh, kāpēc mēs nevarētu atrast eh, šādu iespēju? Īsnībā tas nepalīdz nevienam, arī tiem cilvēkiem, kuriem ir prasība saņemt vīzu. Mēs eh, īsti nezinājām, kāpēc mums vajadzētu ierobežot aptvērumu. Tātad te ir runa par cilvēkiem, kas izpilda šos striktos nosacījumus un kas vēlas iegūt šādu vīzu. Darbs konsulātos, es jau par to runāju, šeit ir ļoti daudz atsāču uz vīzu kodeksu, tātad ļoti daudzi vīzu kodeksu nosacījumi vēl paliek spēkā. 33. panta pagarināšana. Mēs neuzskatām, ka šīs pants vīzu kodeksā nodrošina vajadzīgo elastīgumu. Tas ir vairāk paredzēts ārkārtējiem apstākļiem, īpašām, īpašiem gadījumiem, un mēs nedomājam, ka šī pieteicēja kategorija šeit ir iekļauta. Deprēkunga jautājums par to, kas notiek pēc diviem gadiem. Un uh, ka tiem, kas ir pakļauti vīzu prasībām, ir jādodas prom no Schengenas zonas. Viņi varētu iesniegt uh, pieteikumu ārpus Schengenas zonas, bet vispirms viņiem tātad ir jāatstāj Schengenas zona un jāiesniedz jauns pieteikums. Mēs mēģinam tagad atrast pareizo formulējumu, jo šeit ir atsauce uz vīzu kodeksu. Mēs mēģinam tātad apvienot šeit divus priekšlikumus. Un tas šķiet uh, arī ir viss, ko es vēlējos teikt. Half a minute. 30 <laughs> seconds. Just a small question. Pavisam īsts jautājums. Ja es jūs pareizi sapratu, vīzu kodeksa normas paliek spēkā, tā skaitā termiņi termiņi uh, pieprasījuma iesniegšanai. Vai tā ir? Tātad, ja kāds ir palicis Eiropā uz vienu gadu, pēc tam pagarināts uh, uz vienu gadu, un pēc tam viņš var iesniegt šo pieteikumu un atsākt šo pašu procedūru. Tātad īsnībā šeit ir runa par pastāvīgas uzturēšanās atļauju. Tā nav kritika, es vienkārši cenšos saprast sistēmu. Well, it's, he should leave, if I'm a reply, he should leave. Tātad viņam ir jādodas prom, un pēc tam viņam ir vēlreiz jāpierāda, ka viņš izpilda visus kritērijus jaunas vīzas izsniegšanai. Te nav runa par uzturēšanās atļauju, te ir runa par 90 eh, dienu atrašanos dalībvalstī. Tā tad ir jāizpilda visi kritēriji. Labi, visiem tagad viss ir skaidrs. Now I would like to ask uh, Tagad došu vārdu Mairai Rozes kundzei, Latvijas prezidentūras pārstāvē. Lūdzu. Paldies. Godātie deputāti, godātie kolēģi, savas otrās uz, šodienas uzrunas laikā sniegšu aktuālo informāciju saistībā ar diskusiju gaitu padomē par minēto priekšlikumu un tiešām ļoti īsi, jo vispirms vēlos minēt, ka šā priekšlikuma mērķis ir piedāvāt inovatīvu un tiesiskā ziņā skaidru risinājumu jaunu vīzu veidu. Tādā veidā tiek mēģināts, vismaz mēģināts aizpildīt pastāvošo tiesisko vakumu starp Schengenes akīs par īstermiņu uzturēšanos un Eiropas Savienības, kā arī valstu tiesību aktiem par uzturēšanos atsevišķā dalībvalstī ilgtermiņā. Atgādināšu, ka uh, komisija nāca klajā ar šo priekšlikumu jau pagājušā gada aprīlī, uh, vienlaikus ar priekšlikumu vīzu kodeksa pārstrādātajai redakcijai vēlos norādīt, ka sākotnējās diskusijas par minēto priekšlikumu padomes vīzu jautājumu darba grupā, tāpat kā par priekšlikumu vīzu kodeksu pārstrādātajai redakcijai, tika uzsākts pagājušā gada aprīlī Grieķijas prezidentūras laikā. Un Latvija, Latvijas prezidentūra turpināja abu iepriekšējo prezidentūru Grieķijas un Itālijas iesoktu, iesākto darbu pie šī tiesību akta projekta. Kopumā Latvijas prezidentūras laikā komisijas priekšlikums eh, vīzu jautājumu darba grupā tika skatīts trīs reizes. Mēs sākām izskatīšanu diskutējot par katru pāntu atsevišķi Un pirms pāris dienām notikušajā pēdējā vīzu darbu grupā uh, Latvijas prezidentūras laikā tika pabeigta šī priekšlikuma sākotnējā izskatīšana pantu pa pantam. Jāuzsver, ka šis priekšlikums ir cieši saistīts ar priekšlikumu vīzu kodeksa pārstrādātajai redakcijai tieši pārņemot vairākus no tajā ietvertajiem nosacījumiem. Šo saikni padome atbilstoši ņēma vērā, diskutējot gan par apceļošanas vīzes priekšlikumu, gan par priekšlikumu vīzes kodeksam. Noteikumā vēlos uzsvērt, ka Latvijas prezidentūras mērķis bija pēc iespējas sekmēt minētā priekšlikuma virzību, virzību padomas darba grupu līmenī, kā rezultātā izdevās pabeigt tā sākotnējo izskatīšanu. Tāpat kā komisijas priekšlikuma vīzes kodeksa pārstrādātāja redakcijai, arī šo tiesību akta projektu Latvijas prezidentūra nodos nākamajai Luksemburgas prezidentūrai tā tālākai izskatīšanai. Paldies par uzmanību! Thank you. Paldies. Un beigās došu vārdu referentei, referentam. Tātad Brīsortas lūdzu mūsu referents. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs dzirdējām viedokļus par labu apceļošanas vīzēm, mēs dzirdējām daudzus viedokļus, um, kas balstījās arī uz personīgās pieredzes, uh, lai ierobežotu uh, vai pat uh, vispār nevirzītu uz priekšu šo apceļošanas vīzu. Es um, saprotu, ka viedokļi ir dažādi, bet uh, interesanti, ka par drošību runāja samērā maz. To es biju vairāk gaidējis. Mēs te uh, atveram durvis, nezinot, kas mūs gaida ārā. Tas tā tomēr ļoti bīstami. Komisija negarantē sistēmu, kurai nevar uzbrukt. Tātad mēs varam piekrist, ka sistēma nav perfekta. Tagad mums notiek daudz teroristu uzbrukumu, vai tas pamato šo risku pakļaut mūsu pilsoņus potenciālām teroristu uzbrukumam Mm, mēs taču visi sapratām, ka ik viens, arī potenciālais terorists, var sevi izdot par turistu un pieteikt uh, un saņemt šādu apceļošanas vīzu. Mm, jā, varbūt uh, viņam šo vīzu atteiks, bet varbūt nē. Mm, turistu mums nav desmit tūkstoši, mums uh, viņu ir miljoni, miljoni, kā te jau arī skanēja. Līdz ar to risks ir samērā. Uh, liels. Aprīlī Stambulā notika sanāksme par apceļošanas vīzām, un mēs tur ļoti realistiski runājam par šo situāciju, arī par šiem ceļojumiem. Francijas, Vācijas, Spānijas konsula bija klāt, arī Schengens eh, sadarbības amatpersonas piedalījās. Un es uzskatu, ka Stambulā mums bija ļoti konstruktīva viedokļa apmaiņa. Tur izskanēja arī tās ļoti oriģinālas lietas. Piemēram, trešo valstu piedarīgo problēma, kas nerespektēja 90 dienu termiņu. Šī ir ļoti liela problēma, un uh, ļaunprātīgu izmantošanu te praktiski nevar atklāt un ļoti grūti kontrolēt. Un vai mēs tiešām vēlamies uh, vēl vienu vīzu tipu, kas uh, vēl palielina ļaunprātīgās izmantošanas um, iespējas. Turklāt, viltoto dokumentu skaits ir liela problēma visām pusēm. Par to izteicās arī visi konsuli, teiksim, Turcijas tirgu, par ko mēs arī vairāk runājam, tur par diviem līdz desmit tūkstošiem var iegādāties viltot pasi. Padomājiet par organizēto noziedzību. Padomājiet arī par mūsu iestādēm, kuram jāpārbauda, jāsameklē. Ja šo dokumentu jūrā, šīs uh, viltotās uh, pasas vai citus dokumentus, mūsu resursi tāpat ir limitēti, un tagad mums vēl būs jāizskata šis milzums papīru. Es, protams, ar interesi uzklausīju visus argumentus, bet es uzskatu joprojām, uh, ka nevaram veidot vīzu kuras darbības joma iekļauj pilnīgi visus nediferencētā veidā, gan turistus, gan visus citus. Mums nav tādu resursu, lai veicinātu šo trako ideju, man pilnīgi jāsaka. Mēs te varam izmantot uh, sektorālas uh, direktīvas uh, zinātniekiem, māksliniekiem, studentiem. Mēs varam vizu kodeksu izmantot. Um, un visi šie, katrā šai dokumentā tā tad ir darbības joma skaidri nodefinēta, bet šeit pie apceļošanas vīzas darbības jomas tikpat kā nav. Tas nozīmē, ka visi pārējie, tas ir visi pārējo dokumentu beneficiāri var pieteikt arī šo apceļošanas vīzu. Varbūt mēs te varētu kaut ko ietaupīt, varbūt pat kaut ko iegūt, mm, bet um, te vajadzētu veikt rūpīgu analīzi, paredzēt izņēmumus, padomāt par resursiem par konsulātiem, par valstīm, kurām būs jāizsniedz šīs vīzas. Un es tiešām vēlos, lai šī analīzē ietekmes novērtējumā izskanētu ļoti konkrēti visi riska faktori un drošības apsvērumi. Tā kā lūdzu atbalstiet mani šajā lūgumā. Paldies! Thank you, thank you. Paldies, paldies. Paldies visiem, kas uzstājās, visiem viesiem, visiem deputātiem. Paldies par jūsu ieguldījumu, ko sniedzāt šajās debatēs. Libe komiteja turpinās dar, strādāt ar šiem jautājumiem. Liels paldies! Paldies arī tulkiem!